Iniziamo. Dove inizio da qua, no? Benvenuti a tutti. Sveicinieks sveicam jūs šajā sanāksmē. Lūdzu visus apsēsties. Laba pēcpusdiena visiem. Mums ir eh, divas ļoti intensīvas darba dienas mūsu ieplānotas. Tādēļ mēs eh, tūlīt varam sākt eh, strādāt ar darba kārtību. Ja neviens neiebilst, tad mēs esam darba kārtību pieņēmuši. Es gribēju jums kaut ko paziņot. Tūkošanas režīms ir visās valodās un abos virzienos. Tātad jūs varat saņemt tūkojumu un runāt visās valodās. Protokola apstiprināšana 22.23. februārī. Ja līdz sanāksmes beigām nebūs nekādu komentāru, tad eh, šis protokols tiks uzskatīts par pieņemtu. Šodienas sanāksme tiek raidīta webstrīmā. Un tad vēl viens paziņojums. Rīt pēcpusdienu ar Čorču Lainu mēs runāsim par uh, lauksnesības politikas nākotni. Rītdienas pēcpusdienas sanāksme notiks citā zālē, nevis šajā zālē. 2Q2 zālē. Jan sanāksmes zālē. Paldies! Tālāk par mūsu komitejas darbu. Mēs sāksim ar pētījumu prezentāciju par tēmu jaunās, jaunie maksājumi, noteikumi pēc 2013. gada, jauna pieeja, jauna mērķi. Pēc koordinātoru lūkuma šis tēma loks ir tāds, ka tika pasūtīts šāds pētījums – Šāds pētījums var būt vērtīgs, lai padziļinātu procedurālos jautājumus un ar tiem saistītos likumdošanas jautājumus lauksaimniecības politikā, sākot ar 2013. gadu. Es uh, sveicu šī pētījuma vadītāju Barokungu, un Barokungs viņš eh, prezentēs šo pētījumu un pēc tam mēs varēsim izteikt eh, komentārus un uzdot jautājumus, un Brokungs uz tiem atbildēs. Un paldies arī par to, ka ir pārstāvēta komisija, un tagad es dodu vārdu Žanam Kristofam Buro, lai viņš varētu stādīt priekšā pētiem. Lūdzu, tagad jums vārds. Paldies priekšsēdētāji. Es runāšu franču valodā un uh, jums ir arī video teksts angļu valodā, vai jūs varat lasīt līdzi. Pētījums ir tādā pagaidu variantā pieejams, un tas ir arī izdalīts jums pieejams, un es atvainojos, šeit patiešām ir runa vēl par tādu provizorisku variantu. Tur vēl ir ļoti daudz drukas kļūdas, pārakstīšanās, un kādreiz īsti nesakrīt teksts ar tabulām. Parasti jūs saņēmsiet, ja viss ir izcināsies kā paredzēts, nākamnedēļ jūs saņemsiet kādīgo variantu. Šo pētījumu ir iztenojuši ekonomikas eksperti. Un eh, šeit runa ir par tiešajiem maksājumiem Eiropas Savienībā. Šeit ir novērtēti arī kritiskie priekšlikumi un reformu priekšlikumi. Uh, kurus ir izteikušas dažādas grupas, nevalstiskās organizācijas, dalību valstis un uh, lauksaimniecības uh, asociācijas, un uh, ir novērtēti arī skaitļi un dati attiecības priekšlikumiem, un turklāt arī priekšlikumi, kā veikt uh, tiešo maksājumu reformu un vienotie maksājumi kopējai lauksamniecības politikai sākot ar 2013. gadu. Pirmajā pētījuma daļā runa ir par to, kā pašreizēju situāciju vērt, vērtēt pēc eh, tā saucamā health check. Ar to ir uzsā, uzsākt ļoti daudzas lietas, sistēmas ir mainītas, vienotā maksājuma schēma Pie tā pieder gan veco dalību valstu vienotie maksājumi, gan arī vienotā maksājuma schēma jaunajās desmit dalību valstīs. Mums ir gan mikroekonomiski, gan makroekonomiski dati, kurus esam pētījuši. Un tagad mēs runāsim par dažādiem maksājumiem, dažādām sistēmām. Lai to visu vienkāršotu, raugoties uz 2013. gadu, uz šī veselības pārbaudas, jeb health check uh, fona, un tur būs dalītā, dalītie maksājumi, nesaistītie maksājumi, sakot, 2013. gadu atbalsta maksājumiem uh, lielopiem un aitām. Un būs arī runa par eh, veselības pārbaudas noteikumiem. Tas nozīmē, ka dalībvalstīm būs eh, lielāka rīcības iespēja, kā sadalīt šos maksājumus. Viņi varēs izmantot gan vēsturisko, gan nevēsturisko modeli. Un turklāt dalībvalsts varēs pieņemt lēmumu, vai tās budžeta līdzekļus tur izmantos, vai arī kādai citai politikai. Tas nozīmē, ka atšķirība starp eh, pirmo un otro KLP pīlāru ir tā kā drusku mākslīgs ja mēs runājam par dalību valstu līmeni. Un kopīgā lauksaimniecības politika ir subsidaritātes daļa. 178. pāns ir visvairāk pazīstams, bet dalību valstis var uh, izmantot arī citus pāntus pirmajā pīlārā, lai šos budžeta līdzekļus izmantot, piemēram, vidas pasākumiem un tas īstenībā pieder pie otrā pīlāra. Paņemsim Francijas gadījumu. 5,6 miljārdi atbalsta maksājumu, tiešie maksājumi ir tā, ka Francija, ja Francijas valdība būtu izmantojusi visu iespējamo elastību, tad 3,6 miljārdi, tad vairāk nekā puse tā būtu varējusi izmantot praktiski, kā tā eh, to vēlētos. Tas ir svarīgi un tas ir interesants priekšlikums, jo dažādas maksājuma sistēmas nav pilnīgi nodalītas, nošķirtas viena no otras. Tādēļ mēs eh, gribējām paraudzīties arī otro pīlāru attiecībā uz tiešiem maksājumiem. Mēs konstatējam, ka lauksaimniecības ieņēmumi ir atkarīgi no tiešajiem maksājumiem. 2006. gadā, ja mēs paraugāmies, tad 50% no ienākumiem, un tādā sliktā gadā, kad 2009. gads šī atkarība ir vēl lielāka. Starp dalību valstīm ir arī ļoti liels svārstības un atšķirības. Liela daļa ražojot. Ražojot ir tā, ka, piemēram, Nīderlandē uh, šis, uh, šī daļa ir maza, bet Somija savukārt ir liela, un arī starp reģionam ir milzīgas atšķirības, ne tikai starp dalību valstīm vai mēs runā, runājam attiecību, ņem, ņemam uh, par pamatu teritoriju, apsaimnieko teritoriju vai darba spēku. Tad ir arī dažādi kritiskas piezīmes par uh, šiem tiešiem maksājumiem pēc 2003. gadā, pēc uh, atdalīšanas un pēc uh, veselības pārbaudas kritiskos, kritiskās piezīmes tika izteiktas, ka kaut noteikti lietas bija nepareizi veidotas, tas tika ņemts vērā, uh, kā veidot uh, tiešos maksājumus nākotnē, piemēram, par netaisnīgo sadalījumu šiem maksājumiem. Dažās dalību valstīs eh, runa ir par eh, maksājumu kapitalizāciju, ņemot par pamatu teritoriju, un tas noved pie tā, ka ārpus lauksaimniecības eh, daži faktori ir it kā aiziet ārā no lauksaimniecības jautājumu loka, un šis cross compliance netiek pilnībā izmantots, un tas var izraisīt eh, to, kas apzinās dabiskie resursi. Šie punkti ir ļoti svarīgi nākotnē. Tad mums ir priekšlikumi, mēs esam paraudzījušies, kas ir iesniegti, eh, ko ir, ierosināja parlamenta deputāti. Uh, attiecībā uz šiem maksājumiem vai uz KLP reformu sākot ar 2012. gadu. 40 priekšlikumi, sabalansēta priekšlikumi, kas nāk no dalību valstīm vai no lauksaimniecības asociācijām, no nevalstiskajām organizācijām vai no citiem. Šajos priekšlikumos, protams, ir arī vērojama ļoti daudz ideju dažādība. Uh, no vienas puses tika ieteikts, ka to vispār nevajadzētu mainīt, vai sistēmu vajadzētu saglabāt, vajadzētu panākt līdzsvaru papildus līgumiem, kas varētu tikt noslēgti lauksaimniekiem. Piemēram, ciņā ar konkurenci saistītu trešajām valstīm, arī dzīvnieku labklājību Tika prasīts arī, ka sistēma tiktu mainīta konjunktūras sistēmā, atvesļošanās sistēmā, atbalsta maksājumi tiktu pielāgoti tirgus situācijai, vai arī bija vēl arī citi priekšlikumi. Proti pirmā pīlāra budžetu izmantot, lai paredzētu kompensāciju, lai varētu lauksemnieks saņemt arī citus pakalpojumus. Dažos gadījumos Šie priekšlikumi nāk no nevalstiskajām organizācijām, arī no vides organizācijām, bet tās atbalsta arī citas organizācijas, kā piemēram eh, zemes īpašnieki, lauksaimniecības asociācijas, valdības. Tās ir novērojušas, ka kādreiz ir arī sakratības starp neseniem priekšlikumiem, bet reizēm ir arī ļoti liela novirze atšķirības starp priekšlikumiem, tīpaši, ja runa par budžetu, maksājumu lielumu un jautājumu, vai varbūt būtu interesanti šeit paredzēt līdzfinansējumu budžetā. Tā ka šeit pastāv ļoti liela atšķirības starp atsevišķām valstīm. Pamatojoties uz šiem priekšlikumiem, esam izstrādājuši principus un mērķus, lai raudzītos, kā nākotnē varētu veidot šo maksājumu sistēmu. Ir izteiktas idejas, kas varbūt drusku tā kā pārsniedz mūsu mandātu, jo īstenībā jau mēs esam tad ir tehniska grupa. Bet uh, mēs īstenībā šeit rīkojamies jau arī drusku tādā kā politiskā līmenī, un tur mēs tā sevišķi labi nejutāmies. Uh, Eh, šeit tika izteikts priešlikums, ka maksājumi tiktu izmantoti sabiedrisko pakāpojumu piedāvāšanā, piemēram, lai nodrošinātu eh, pārtikas eh, piegādes drošumu, lauku apvidus kvalitāti, jo pašreiz sistēma neatļauj, piemēram, šeit izmantot līdzekļus tādā veidā aizsargāt sugu daudzveidību, ūdeņu, ūdeņu ter, ter, teritorijas, lai tas viss būtu ilgtspējīgi un lai vienlaikus saglabātu arī ražošanas kapacitāti. No mūsu puses e, izvirzītais mērķis arī tāds būtu. Tik teikts arī, ka pirmais pīlārs būtu pilnībā jāfinansē no Eiropas Savienības budžeta, un otrais pīlārs vajadzētu līdzfinansējumu no dalību valstu budžetiem. mums ir arī ļoti interesanti instrumenti. Tur var piedāvāt arī, arī tādus sabiedriskos pakalpojumus, valsts pakalpojumus, un līdz ar to šeit izvirzas arī ideja, kā līdzfinansējumu vajadzētu pielāgot, saskaņot starp pīlāra, bet mēs zinām, ka līdz ar to varētu rasties institucionālas problēmas, kuras nedrīkstētu aizmirst piemēram, budžeta procedūras jautājumi, lēmumu pieņemšana institūcija līmenī. Kādā veidā tas ietekmē grāmatvedību, atskaitas sistēmu, ja notiek, piemēram, pārvadumi starp dalību valstīm, arī tad, ja būtu nemainīgas summas attiecībā uz atsevišķām dalību valstīm, būtu ārkārtīgi grūti paredzēt ietekmi Un tas eh, liecina par to, ka vajadzētu izmantot vairāk subsidiaritāti. Kaut arī tā jau, protams, pastāv, bet sadaro, sadarot līdzekļus, vajadzētu darību valstīm atstāt lielāku rīcības iespēju, rīcības brīvību, lai izvarītos no tā, kā tiek kropļota konkurence Eiropas Savienības līmenī. Tālāk. Tiešām maksājumu sistēmas reformas priekšlikumi. Tur mēs esam izstrādājuši priekšlikumus, kas nozīmē, ka tas mums drusku it kā attālina mūsu tiešā uzdevuma. Mēs jau esam tehniska grupa. Mūsu komitejā bija apmēram 15 eh, ekonomikas eh, zinātnieki no vairākām valstīm. Ir izteikti dažādi priekšlikumi par līdzfinansējumu, par eh, dalību valstu finansējumu izmantošanu arī līdzfinansējumam. Un uh, mūsu grupā bija uh, līdzīgas debatas kā politiskajās komitejās un grupās. Mēs runājām arī par to, ka ienākumi ir ārkārtīgi atkarīgi no tiešiem maksājumiem. Tādēļ, protams, ir ļoti grūti ātri ieviest pārmaiņas. Tādēļ mēs domājam par ilgākiem pārējais periodiem. Un ja šādu pārējais periodu paredz, kas būtu arī pamatoti un kur būtu izteikti ļoti skaidri termiņi, lai ražotāji precīzi zinātu, ar ko viņiem ir jārēķinās, lai tas viss būtu pārskatāms. Ražotājiem ir vajadzīga liela saskaņotība. Šeit es īpaši domāju jaunās dalību valstis. Tur vēl joprojām maksājumos ir pārējas periods, ir palielināts līdz 2013. gadam un attiecībā uz dažām valstīm vēl ilgāk, bet ja šie maksājumi pēkšņi netiktu uh, izmaksātu, ja jau tas nebūtu saprātīgi. Es domāju, ka vajadzētu sistēmu vairāk mainīt un to padarīt tuvāku ražotājiem. Šeit vajadzētu iesaistīt vairāk uh, lauksimnes asociācijas vidas veidošanu, lauku apvidu, ilgspējību un to vajadzētu pielāgot budžetam. Un pak pakāpeniski varētu samazināt tos komponentus, kas atbalsta tikai un vienīgi lauksaimniecību pašu. Tas nenozīmē, ka pirmais, otrais un trešais pīlārs uh, obligāti tiktu apvienoti. Uh, Pirmajā pīlārā ir specifiskas lietas, piemēram, budžeta plānojums. Un nebūtu pamatoti to sajaukt ar otro pīlāru. Daži noteikumi, piemēram, atbalsta maksājumi reģioniem ar mazāku attīstības līmeni, to varētu iekļaut otrajā pīlārā reģionālajos maksājumos un atbalsta maksājumu par hektāriem otrajā pīlārā. Un tur būtu pārklāšanās noteiktās jomās starp pirmo un otro pīlāru. Tālāk ienākumu atbalsts. Tur mums šķiet, ka būtu nepieciešams izveidot tādu vienotāku sistēmu, kur būtu mazāk nevienlīdzību starp atsevišķiem reģioniem un lauksaimniekiem. Mēs esam šeit veikuši arī aprēķinus, prognozes, un tas ir samērā kritiski, ja, piemēram, šeit rēķina pēc personām un nevis pēc uzņēmuma vai pēc ieguldītā darba, tad var konstatēt, ka pastāv ļoti liels atšķirības. Maksājumi pēc darba ņēmējiem, pēc personām, tas varētu ļoti ne negatīvi ietekmēt to visu, gluži pretēji nekā tam, ko mēs domājām līdzekļi tādā gadījumā varētu plūst, piemēram, no uh, lielopa audzēšanas pāriet uz citām, uz citām jomām. Tur var būt liels pārbīdes. Ja mēs vēlamies jaunu pamatu līdzekļu aprēķināt, tad vajadzētu arī ļoti precīzes pētījums veikt, lai, lai novērtētu, kādas tas izraisīs sekas. Uh, Un to izdarīt nemaz nav vienkārši. Šeit ir eh, tiešām jāizmanto visa subsidiaritāte, lai izvērtos no negatīvām sekām, jo tās ir valstis un reģioni, kas vislabāk ir spējīgas eh, noteikt maksājumu līmeni. Mēs esam arī mēģinājuši ņemt vērā arī sociālo apvienību priekšlikumus. Tur, piemēram, kooperatīvu priekšlikumi eh, attiecībā uz šo maksājumu indeksāciju. Un tur bija arī vairāk interesanti priekšlikumi, bet mēs nedomājam, ka tā kopumā ir laba ideja. Tam varētu būt arī ļoti negatīvas sekas, pie kurām mēs atgriezīsimies tad, kad atbildēsim uz jūsu jautājumiem. Tad otrs komponents papildus uh, ienākumu atbalstam un uh, sabiedrisko pakāpojumu apliecībā. Tur ir arī tiešām maksājuma problēma. Mēs vēlamies, lai nebūtu negatīvi ietekmi, kā tas ir, piemēram, otrajā pīlārā. Mēs zinām, ka šī sistēma ir ārkārtīgi sarežģīta, kompleksa un rodas lielas administratīvas izmaksas un problēmas ar īstenošanu veselā virknē dalību valstu, ir īpaši tajās valstīs, kurās ir ļoti daudz mazu lauksnevecības uzņēmumu. Mēs balstāmies uz darbu kas eh, tiek veikts pamatoties uz eh, sabiedriskiem pakalpojumiem. Tos vajadzētu atbalstīt divos līmeņos - reģionālā līmenī, reģionālas iniciatīvas un mērķiecīgas rīcības, mērķiecīgas darbības, salīdzinām ar to, ko mēs esam līdz šim darījuši agrī vidas pasākumos. Par to es arī gribētu teikt, ka vajadzētu vairāk izmantot subsidaritāti. Tālāk, vissvarīgākā ietekme sekas atbalsta maksājumu vienots sadalījums. Šeit ir eh, jārīkojas ļoti pragmātiski, ir precīzi jāzina, cik lielā mērā tirgus situācija mums vispār atļauj izveidot tādu maksājumu sistēmu, kas būtu vienota. Vislabākais kritērijs droši vien būtu hektāru atbalsta maksājums ar maksimālo robežu, kas būtu atkarīga no personu skaita, kas tur ir nodarbinātas, kas uh, Ja ir tikai ierobežošanās uz personu skaitu, tas, protams, ļoti grūti ļauj izteikt kaut kādas prognozes. Tālāk eh, pārskaitījumi starp dalību valstīm. Tā ir problēma, kas varētu rasties, ja būtu šāds vienots hektāru maksājums. Protams, ir jāņem vērā arī pirktspēja. Eiro. Stiprums attiecīgā dalība valsts. Tur vajadzētu tādu kā lielāku pakotni iesaistīt arī struktūra fondus, atlaides. Interesanti būtu arī paraudzīties, vai varbūt varētu paredzēt nacionālas uh, summas, kas pamatotos uz relatīvi objektīviem kritērijiem, piemēram, lauksainicības platības, nodarbināto skaits un uh, teritorija, kurām ir augsta vidas vērtība, varētu būt arī tāds kritērijs un cita kritērija. Un šīs, šo kritēriju ietvaros vajadzētu atstāt dalību valstīm rīcības iespēju, tāda subsidiaritāte, līdzfinansējums, līdzfinansējuma lielums mums šķita kā līdzfinansējumu vajadzētu, uh, tam vajadzētu būt salīdzināmam ar to, kas tagad ir otrajā pīlārā. Uh, Protams, ka arī šo visu, kas ir saistīts ar otro pīlāru, to visu varētu pielāgot. Tur pastāv arī viena problēma, proti kā rīkoties ar pārēju, ja ir dalība valsts līdzfinansējums, tad tas nozīmē arī to, ka var saņemt uh, summas maksājums arī uz, pamatot uz brīvprātības principu. Un tad KLP būtu ļoti nevienlīdzīgi sadalīts starp dalību valstīm. Tad mums būtu uh, tāds, eh, main, tāda mainīga līdzfinansējuma likmes, bet tomēr pamatotas objektīvos kritērijos. Un tad varētu panākt to, ka būtu tiktu veidot politika ar nacionāliem maksājumiem. Bet vajadzētu veidot arī tādu īstu Eiropas ietvaru kopējā lauksamniecības politikai. Arī sabiedrisko pakalpojumu jomā, jo tur arī var ļoti rasties kropļojumi un eh, var panākt arī šādu kopīgu atsaucas ietvaru, kas tiek prasīts no lauksaimnieka, ko viņam ir jāievēro, kāda kritērija attiecībā uz uh, uh, dzīvnieku labturību, uz vidas kritērijiem. Tad ir arī jāpasaka, kas varētu tikt vēl papildus finansēts jo jau šodien Eiropas Savienībā mums ir minimālie kritēriji, kas ir ārkārtīgi sarežģīti un kas ir atkarīgi no konkrētās dalībās. Piemēram, paņemsim dzīvnieku labklājību nacionālajie noteikumi. Nīderlandē šajā jomā ir daudz stingrāk nekā citās dalību valstīs. Un, protams, šeit varētu iedomāties arī to, ka daži lauksaimnieki saņem atbalstu maksājumus, lai sasniegtu kaut ko, ko, par ko citā valstī nevar saņemt kompensācijas. Tas varētu arī kropļot konkurences. Tagad pēdējā slaida vēl. Mēs esam mēģinājuši novērtēt, cik lielā mērā tiešām maksājuma sistēma ir saskaņojama ar starptautiskiem noteikumiem. Un tur mēs nesaskatām nekādas īpašas problēmas, kas attiecas uz Pasaules tirniecības organizāciju. Tur nav tāda īpaša nolīguma, bet ja tāds arī būtu, tad atvesļošanās pasākumi būtu paredzēti. Šeit vajadzētu uzmanīties, ja būtu, būtu tās noliekums, kā piemēram Dohas sarunu raundā, tad nevajadzētu pieļaut, ka tas izkropļot kaut kādā veidā tirzniecību un konkurenci. Pat vienošanās PTO atļauj noteikti veida elastību, tur 20 miljardu eiro, tur varētu paredzēt pasākumus, kas varētu atbalstīt atvesļošanās pasākumus. Tirgus regulēšana ir skaidrs, ja ir šāda tieši maksājuma sistēma, arī jaunajā variantā tā noteikti neaizstās tirgus regulējumu. Protams, šeit ir jāņem vērā arī gan cenu, gan arī ienākumu variācijas iespējas. Un tam visam varbūt arī stabilizējošs efekts, raugoties uz ienākumiem, arī uz tādiem reģioniem raugoties, kuri, kuri nav tik augsts attīstības līmenis. Maksājumi var būt arī saistīti ar uh, ražošanu. Ja šeit, piemēram, tiek uh, audzēta lielopi uh, kādās, kādās marģinālās teritorijās, se, pamatot 68. pāntu, jo šodien tas ir iespējams eh, gan ierobežotā apjomā, bet tiešie maksājumi nav, neaizstāj tradicionālo KLP, kur tiek regulēts arī tirgus. Tagad es gribētu runāt par mūsu secinājumiem. Ir skaidrs, ka ir vēl arī institucionāli jautājumi, finanšu problēmas, kuras vajadzētu atrisināt. Ja mēs tagad veidosim jaunu maksājumu sistēmu nākotnē. Sistēmu, kurā būs lielāks līdzfinansējums, lai izvairītos no tā, ka rastos diskriminācija, raugoties uz otro pīlāru. Vairāk līdzekļu šiem sabiedriskiem precēm, pakalpojumiem un subsidiaritāti, kuru varbūt ir samērā grūti pārvaldīt, jo šodien ir dalība valstis kas, eh, kur darba organizācija ir ļoti atšķirīga. Dalību valstīm būs iespēja pielāgot šo sistēmu. Vietējā sistēmā to, protams, ir grūti izdarīt, bet vienlaikus mums ir nepieciešami arī kopīgi noteikumi Eiropas Savienības līmenī. Tas attiecas uz eh, ieņēmumu atbalstu un šo publisko pakāpojumu eh, atbalstu. Paldies! Paldies mūsu kolēģim! Mums bija ļoti interesanti klausīties jūsu secinājumus, un tagad es dodu vārdu deputātiem izteikties. Vispirms dodu vārdu papastāmkus kungam. Eh, Paldies, priekšsēžkungs. Paldies, prokungam. Un visiem šī pētījuma autoriem pētījums būs ļoti noderīgs mūsu tālākam darbam. Manuprāt, būtu interesanti aplūkot arī attiecībā uz katra alternatīvo scenāriju, kādas būtu budžeta implikācijas. Mums ir vajadzīgi pārliecinoši argumenti pretīm. Ja lauksemniekiem, ar kuriem mēs runājam, un pretim tiem, kas pauž viedokļus attiecībā uz eh, līdzekļiem, kas tiek tērēt lauksaimniecības nozarē. Šajā ziņā es domāju, ka pētījums vēl būtu jāpapildina. Es domāju, ka tiešie maksājumi jāpārbauda detalizēt, jo tieši tas ir instruments, ar ko mēs varam panākt lai iedzīvotāji paliktu dzīvojot laukos un turpināt arī lauksaimniecībā strādāt. Jautājums par atbalstu maksājumu taisnīgo sadalījumu ir arī jautājums par to, kas šos maksājumus saņems, pēc kādiem kritērijiem tie tiek dalīti. Man ir jautājums birokungam, viņš īsti gan jau par to izteicās, bet man interesētu vēl dziļāk, plašāk. Tātad par pirmā pīlāra līdzfinansējumu. Vai tas ir savienojams ar kopienas likumdošanu? Vai tas atbilst kopīgās lauksaimniecības politikas noteikumiem? Otrakārt, manuprāt, ziņojums būtu arī jāpapildina tādā ziņā, ka tajā būtu jāiekļauj diskusijas par KLP nākotni, Es īpaši domāju par lauksaimnieciskiem mikrouzņēmumiem. Kas notiks ar šiem uzņēmumiem pēc 2013. gada? To vajadzētu papētīt detalizētāk. Arī šī pētījuma ietvaros tas bija viss priekšsēžkungs no manas puses. Paldies papastamkos kungam. Jā, jūs sacītais uh, mums ļoti nodrīgs. Tagad Džeims Nikolsonam vārds. Paldies! Bija ļoti interesanti klausīties prezentācijā, un es domāju, ka katrā dalībvalstī ir mazliet atšķirīgi. Mēs katrs, protams, savu situāciju pārzinām vislabāk. Visās 27 valstīs situāciju nevaram pārzināt, bet Laimkunga ziņojumā diezgan skaidri viņš norādīja, ka ir ļoti liels nevienlīdzības attiecībā uz uh, šī finansējuma eh, piešķiruma dažādās dalībvalstīs. Vēl viena lieta. Vienotais maksājums, kā mēs to, sauc, mēs to saucam, single farm payment, tas ir domāts pavisam mazu eh, ģimenes eh, lauksaimniecību uzturēšanai nākotnē ļoti nozīmīgs. Vai ir kādi pierādījumi vai norādījumi uz to, ka ir samazinājies uh, uh, lopu skaits īpaši eh, vid, sensitīvos vidas, vidas no vidas viedokļa sensitīvos reģionos. Šis jautājums mums būtu jāaplūko pirms mēs runājam par līdzekļu sadalījumu. Jo, manuprāt, šeit pastāv arī diezgan liela nevienlīdzība. Dažas sistēmas balstās uz to, kas bija 2000. 2002. gadā, un pēc 2013. gada taču mēs nevaram pieļaut šīs sistēmas turpināšanos. Par līdzfinansējumu vai drīkst jautāt? Tātad, ja līdzfinansējums ir dalību valsts ziņā. Vai tad mums būs vēl īsta kopīgā lauksaimniecības politika? Mēs par tādu vēl varēsim runāt. Vai tā nebūs pa daudz sagrozīta no dalību valstu puses? Paldies, Džeims. Jā, būs interesanti tiešām dzirdēt šo Uh, atbildes uz šiem jautājumiem. Tagad vārds Albertam Desam. Paldies, priekšsēd. Paldies pētījuma autoram. Manuprāt, šeit ir diezgan interesants idejas, arī ja varbūt viens otrs papildinājums vēl būtu liederīgs. Manuprāt, pirmais pilārs arī turpmāk uh, tam vajadzētu strādāt bez līdzfinansieruma, tas ir vajadzīgs pusmiljārdu cilvēku e, pabarošanai Eiropā ar augstsvērtīgu pārtiku un arī, e, lai e, lauka reģioni tiktu stiprināti un lauksaimniecība kopumā. Un pirmais pīlārs izlīdzināšanas maksājumi, kas jaunajiem dalībvalstīm pēc 13. gada droši vien, ne, droši vien vairs nebūs patreizajā apmērā. Mēs varētu arī pamatot ar to, ka Arī PTO prasa augstāks standarts attiecībā uz pārtiks produktu importiem uz Eiropu. Eiropas lauksemniekiem vienmēr tiks izvirzītas augstākas prasības nekā ārpus Eiropas lauksemnieciem, un tieši ar to mēs varam arī pamatot šos uh, izlīdzinājumu maksājumus pirmajā pīlārā. Otrs pīlārs, manuprāt, šeit ir jābūt zināms līdzfinansējums, par to vēl varam runāt, cik augsts, un daļais kolēģi papastānkos. Uh, Es varu iedomāties, ja ir nelielas atšķirības starp dalību valstīm. Minēšu divus skaitļus. Ja tiek teikts, ka otrā pilārā vismaz 25% līdzfinansējumi ir nepieciešams līdz 50%, tad, manuprāt, tas būtu akceptējami. Tā vēl nav būtiska konkurences skrupļošana, bet otrs pilārs mums ir vajadzīgs lai mēs varētu izlīdzināt vides prasības lauksaimniekiem un arī e, reģionos, kas ir kalnos vai citādi ne, nelabvēlīgi, ka tur varētu īpaši e, e, izlīdzinājumu maksājumus piešķirt. Diskusija noteikti ir aizsākusies nozīmīgi, tā turpināsies tuvāko mēnešu gaitā, bet es domāju, ka ziņojums jau tagad ir labs pamats šādām diskusijām. Paldies, Albert. Tagad Glatenfelder kungs. Paldies. Es gribētu jautāt par sabiedrisko labumu. Šis termins nav definēts. Un tomēr tas ir izmantots diezgan bieži. kontrastējot šo terminu ar lauksimniecisko ražošanu, kas, manuprāt, ir kļūdaina pieeja. Āno pētījumi paredz, ka 70% apmēram ir jāpalielina lauksimnieciskā ražošana, jo bāda cietēju skaits turpina pieaugt. Tādēļ pārtika kā tāda jau ir sabiedriskais labums pirmkārt, ko dod lauksimniecība. Paldies, paņokungs. Paldies, priekšsēd. Man ir septiņi punkti īsi par šo. Jūs, runātājs. Atgremotāju. Hmm. Par atgremotāju maksājumiem. E, šādu maksājumus nav apvienotā karalistē, un tad ir runa par um, kopīgais lauksaimniecības politikas renacionalizāciju. Es domāju, tas ir bīstam. Daudz to uzskat par to, ka mēs vienkārši iedodam lauksaimniekiem šo naudu bez kādiem priekšnoteikumiem, bez kādiem kontrolēm. Es ļoti ceru, ka šeit nav klimata izmaiņu dimensijas, kaut gan ziņojumā lauksemnieki tik, tik aicināti uh, eh, uz kaut ko, ko, kam mēs nevaram piekrist. Tad par otro pilāru mēs esam pret to. Eh, tas ir pārāk sarežģīti lauksemniekiem, bet ir viens izņēmums. Uh, es domāju, ka to vajadzētu izmantot, lai lauksaimniekiem palīdzētu izpildīt ēs likumdošanas prasības. Sastais. Esmu ļoti noteikti pret uh, nodarbinātības uh, komponenti iekļaušanu šajā dokumentā. Iedomājieties, uh, lauksaimniecība tajā noteikti strādās uh, uh, daudz nodarbinātie bet viņa kolēģi, kuriem nav uh, lauksaimniecības platību, uh, nāksies ar viņu konkurēt. Un ja lielveikali saņem jebkādu nojautu par to, ka uh, uh, lauksaimnieks saņem lielāks maksājums, viņi tūlīt pat uh, mēģinās šo naudu iebāzt savā kabatā un pacelt iepirkšanas, samazināt iepirkšanas cenas. Paldies! Paldies! Mišel Dentenam vārds. Paldies, priekšsēd. Arī es pateicos referentam. Es arī saprotu, ka tika sacīts, ka lauksemnieki Eiropā nevar rēķināt, eh, nevar atteikties no valsts atbalsta turpmāk. Viņi nevar iztikt bez tā, jo tā ir, ta, tas sastāv lielu viņa ienākumu daļu. Šeit tika pacelts jautājums par lauksaimniecībā nodarbināto skaitu, vai ir tāda hipotēze, ka virs zināms sliekšņa nodarbināto skaits, tad arī varētu ietekmēt uh, līdzdalības maksājums vai, vai līdzfinansējumu no dalību valstu puses. Bieži mēs jaucam mazliet tehniskos jautājumus ar politiskiem. Acīm redzot, jebkādam politiskam lēmam ir jābūt tehniski pamatotam. To darētu šajās debatēs vienmēr atcerēties un pat labāk, kas mums galvenokārt ir jāsaprot, kāda būs lauksaimniecības arhitektūra nākotnē, lielie meti, un tad mēs varam runāt otrkārt par tehnisko pa tehniskiem aspektiem. Šajā pētījumā mēs redzējām, ka ir tehniski risinājumi, kurus var piemērot, tas ir pozitīvi vērtējams. Un pētījums lielā mērā saskana ar sociālas grupas jau iepriekš pausto viedokli. Mēs uzskatām, ka jaunam modelim ir jāsaglabā eh, hektāru maksājumu ideja lauksaimniekiem, un to var pamatot, izmantojot kriterijus kā darbvietas saglabāšanu vai vides aizsardzību, un mums jāsaprot, kā šos risinājumus sasaistīt savstarpēji. Mēs jau runājam par eh, tāda, eh, tādas eh, personas, kas šeit izteicās par pirmo pilāru pret otro, manuprāt, risinājums ir tāds atteikties no šo divu pilāru loģikas un uh, rast vienotu integrēto schēmu, kas ir balstīta uz tās pašas loģikas, tiem pašiem kritērijiem, kurus mēs izmantojam līdz šim. No 2003. gada mēs esam jau pavirzījušies tomēr uz priekšu. Šajā pētījumā tātad ir jautājumi, kas nav tehniski jautājumi, piemēram, par līdzfinansējumu. Tas ir ļoti politisks jautājums. Tiklīdz mēs būsim to izlēmuši, un būsim izlēmuši, kāds būs šis modelis. Tātad par līdzfinansējumu vai nē, vai visu kopienu finansēs. Un tad ir jāpatur spēkā, ka daudzām dalībvalstīm ir uh, augsts budžeta deficīti, bet uh, līdzfinansējums līdz ar to varētu tirgu kropļot tādējādi kaitējot lauksaimniecības interesēm. Tādēļ es vēlreiz teikšu, mums ir jānodala politiskie no tehniskiem aspektiem, bet vēlreiz paldies par šo ļoti nodrīgo pētījumu, kas būs labs pamats mūsu tālākām diskutijām. Paldies, Līs, un tagad Džordžs Laims. Paldies. Arī es tikai divas lietas gribētu uzsvērt. Par pirmo jau vairāki eh, kolēģi runājuši. Principā jūs līdzfinansējumu priekšlikumu man izklausās kā pilnīga renacionalizācija. Un es īsti nesaprotu, kā tad eh, no tā visā paliks pāri kopīgā lauksaimniecības politika šajā procesā, ko jūs iedo, ierosniet. Vai jūs varētu paskaidrot, kas tad vēl būs kopīgais, kas paliks kopīgā lauksaimniecības politikā? Ja mēs jūsu priekšlikums īstenosim, un tad otrkārt diskusijas par nodarbinātajiem lauksemniecībā un vidi kā kritērijiem, ja to izmantotu. Arī tas ļoti būtiski ietekmētu atbalstu maksājumu reālo sadalījumu. es domāju, būtu jāpapēt precīzāk, kā tad izmainītos līdz ar to šo, šis sadalījums un kā izmainītos arī mūsu konkurēt spēju trešām valstīm. Paldies, Džordž, tagad Mārtiņš Ožlings. Par līdzfinansējumu es gribētu teikt tikai to, ka ja mēs līdzfinansējumu tik augstu pacelsim, tās liekasni, tad mēs kopīgo lauksaimniecību de facto izbeigsim, jo daudzām valstīm nav šāda iespēja līdzfinansēt tik lielā apjomā. Tādēļ es domāju, ka pēc iespējas daudz pasākums pirmajā pilā varā vajadzētu e eiropeizēt, un tāda ir vidas pasākuma, sabiedriskā labuma jautājumu, klimata izmaiņu jautājumu. Es uzskatu, kā, kā Eiropas politika pirmā pilārā mums tas arī ir jāietver. Un tad par šo darbu, nodarbināto kritēriju, tos drīzāk negatīvi vērtēja šo jūs priekšlikumu. Jūs teicāt, ka tas pirmkārt skārt ekstensīvās lauksaimniecības reģions diez vai, jo, manuprāt, augsti uh, eh, eh, industrializētā ir lauksaimniecībai vismazāk nodarbināto. Tātad es nezinu, vai tas īsti uh, šeit ir pamats jūs uh, apdo, apgalvojumiem. Un tad ir jautājums, vai mums jāpieņem tas, ka mums uh, ilgtermiņā arī lauksaimnieki saņem vairāk nekā 50% savu ienākumu no kaut kādiem pie, piemaksām, vai nevarētu attiecībā uz pienu, piemēram, beidzot tomēr atkal mēģināt tiekties uz tādu tirgu, uh, lai tiešām lauksaimnieki varētu arī nopelnīt eh, reāli ar ienākumiem no pārdotā, no saražotā. Paldies, Mārtiņ. Tagad eh, Garcia, lūdzu. Sí, muchas gracias, señor presidente. Eh, yo... Paldies, priekšsēdētāj kungs. Vispirms es vēlētos pateikties referentam par prezentāciju, taču man mazliet nepatika šajā dokumentā divi momenti. Vispirmām kārtām, protams, ka kopīgā lauksaimniecības politika ir radīta ar nolūku, bez šaubām, un nolūks bija Eiropai nodrošināt pietiekams pārtiks krājumus. Ja toreiz tas nebūtu bijis nepieciešams, tad nebūtu vispār izveidota kopīgā lauksaimniecības politika, bet pašreiz ģenētiski modificētie uh, modificētā pārtika ir nepieciešama, jo cilvēku daudzums pasaulē nepārtraukt pieaug un bez tā mēs neiztiksim. Tas ir viens. Tātad problēma patiesībā dalību valstīs ir tā, ka raugoties uz bezdarbu lauku teritorijās, arī mums ir jājau, jāraugās, kā veicināt šo ģeopolitisko lauku rajonu attīstību un, protams, ka jāraugās, kāda būs kopīgā lauksaimniecības politika pēc 13. gada. Taču Eiropas līmenī mums ir eh, jādara tieši tas, ko teica referents, proti mums ir jārunā par vidas standartiem, par darba tirgus normu ievērošanu, bet eh, šobrīd izskatās, ka Dohas raundā par to nerunā neviens. Arī runājot par kopīgo lauksaimniecības politiku, šobrīd izskatās, ka tā vairāk ir sava veida ārpolitikas sadaļa un eh, lauksaimniecība paliek lielā mērā ēnā. Es vēlētos šajā pētījumā daudz vairāk uzsvaru redzēt liktu uz to, kā tas ietekmēs Eiropas lauksaimniecības produkts un Eiropas pārtiks tirgu, kā tas ietekmēs zemniekus. Jā, un jūs vēl teicāt, ka ir divu tipu zemnieki, divu tipu lauksaimniecība. Lauks, tātad ir zemnieki un ir lopaudzētāji. Starp viņiem ir ļoti lielas atšķirības. Ir atšķirības gan zemnieku saimniecības izmērā, uh, un šīs grupas būtiski atšķirās. Līdz ar to vajadzētu atšķirties arī viņu saņemtajam atbalstam. Es vēlētos dzirdēt, kāds ir eksperts spriedums par šo jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par uh, ievadu komentāriem, par arī zinātnisko pētījumu. Man ir četri īsi jautājumi, vai drīzāk komentāri. Pirmais attiecas uz uz drīzāk sapratnes jautājumu. Mums Eiropas Savienībā vienmēr ir problēma, ka no vienas puses mēs uzsveram kopīgo, no otras puses, protams, arī reģionālo atšķirību akceptanci. Un es vienmēr KLP esmu sapratis tā, kā pirmais pīlārs kopīgā lauksniecības politika drīzāk atbalsta vai apstiprina šo vienotību. Uh, Un otrais pilārs mums eh, rada iespēju īstenot reģionālas atšķirības. Vai jūs piekristu, vai arī jūs uzskatāt, ka mums nākotnē vēl joprojām ir vajadzīgi divi pilāri? Otrais jautājums par līdzfinansējumu. Vai es jūs pareizi sapratu? Jūs runājāt un uzsvērāt īpaši pār līdzfinansējumu, jūs uzskatāt, ka tas ir pozitīvi. Vai jūs varētu mums pateikt, eh, eh, kādu lielumu šeit varētu nosaukt? Uh, 25-50%, daži skaitļi jau izskanēja, un no jūsu viedokļa raugoties, kas būtu optimāls līdzfinansējums? Trešais jautājums. Šāda motivācija vai atbalsts, kas ir nepamatos, nepareiz. Mēs vairākas reizes jau esam diskutējuši, ka darba spēks uh, kas eh, aizceļo no lauku apvidiem, ka to varētu aizkavēt ar lauksamības reformas palīdzību. Būtu labi, ja zinātnieki šeit varētu apstiprināt, eh, kādi ir mehānismi, kas, kāda ir īsti pastāv, kāda, kāds nepareiza. Es pats esmu no agrākās Vācijas Demokrātiskās republikas, no sociālistiskas valsts. Mums bija mehānisms, ka uh, eh, augu summa attiecībā uz, uz darbu spēku bija ierobežota. Mērķis tam visam bija, lai nebūtu pārāk liela atšķirība algās. Tas noved pie tā, ka uzņēmumi pieņem darbā vairāk cilvēku nekā bija nepieciešams, un tas uh, pasliktināja darba produktivitāti. Tas ir nu, nepareiz motivācija faktiski. Man ir tāds iespējas, ka darba spēka izmantošanu, to vajadzētu veidot optimāli, bet tur vēl nav nekāda mehānisma, kas uh, mums uh, pasargātu no riskiem. Ceturtais jautājums - birokrātiskās sloks. Vai par to arī jūs kaut ko varētu pateikt, vai kaut ko konkrēti norādīt, kā mēs kopīgo lasnesības politiku varētu veidot, uh, kas pamazinātu administratīvos lokus? Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Oleżniczak. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Otóż mamy przed sobą... Jā, mēs iepazināmies ar, ref, ar referenta analīze referenta secinājumiem, un šeit parādījās vairāk secinājumu un priekšlikumi. Pie tam šos priekšlikumus jau pēdējos gados ir izteikušas gan politiskās grupas, gan ieinteresētās puses. Ja pareizi saprat, tad jūs kopā ar kolēģiem esat izanalizējis šo ieinteresēto grupu iesniegtos priekšlikumus, un šis pētījums ir sava veida rekomendācijas dalību valstīm un Eiropas Savienības institūcijām. Ja pareizi sapratu, tad situācija nākotnē būs tāda. Tiks atbalstīta ražošana vienādā apmērā pilnīgi visās dalību valstīs, proti tas būs eh, Tāds atbalsts, ko pilnībā finansēs no Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem. Tā ir e, ideja, kas manai sirdī stāv ļoti tuvu un tomēr. Un tomēr tieši kā jau jūs teicāt, jūs tagad citēšu, jūs izteicāt ļoti svarīgu teikumu. Eiropas zemnieki, Eiropas lauksaimnieki var saņemt finansējumu, piemēram, kāda zemnieku saimniecība saņem finansējumu no Eiropas Savienības, un e, varbūt, ka nevajag nākotnē piemērot tik sarežģītu finansiālo algoritmu, kāds šobrīd tiek piemērots veco dalību valstu zemniekiem. Varbūt jūs varētu mazliet paskaidrot, varbūt būtu viens maksājums, jeb katrā ziņā vienkāršāka maksājuma schēma, un arī vienkāršāka uh, iesniegšana, prasība šī maksājuma saņemšanai. Tas noteikti samazinātu administratīvo slogu, kas e, šobrīd tik ļoti nospiež gan zemniekus, gan citas Eiropas Savienības jomas. Vēl viens būtisks arguments, kas šeit parādījās, ir saistīts ar vispār lauku teritoriju eksistenci un darbību. Mēs vēlamies plaukstošas lauku teri teritorijas, mēs vēlamies lai cilvēki laukos dzīvotu un dzīvotu pilnvērtīgi. Mēs nevēlamies redzēt maksājumus un atbalstu tikai un vienīgi zemniekiem. Mums ir jādomā arī par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu lauku rajonos. Skolas, veselības aprūpe, sporta iespējas, kultūras aktivitātes, tas viss lauku rajonos ir būtiski. Uh, Ja es pareizi sapratu, tad būtu iespējams otrā pilāra ietvaros iekļaut šādu programmu izpildi, taču šīs programmas līdzfinansētu dalību valstis. Ja jūs spētu atbildēt gan uz maniem jautājumiem, gan uz šīm piezīmēm un pārdomām, tad būtu ļoti labi. Vēlējos tikai pateikt, ka šis dokuments mūsu darbībai nākotnē ir ārkārtīgi svarīgs, un es vēlētos dzirdēt jūsu turpmākos secinājumus. Paldies! Mulțumesc. Ultimul dintre colegii care au solicitat cuvântul este doamna Moru. Paldies. Avá kundze. Köszönöm szépen, elnök úr. Elsősorban Gladferder úrnak a... Vispirms es vēlētos izteikt komentāru uz Glatfelder kungu teikto. Viņa domas būtība bija tāda, ka lauksaimniecībā sabiedriskie produkta sabiedriskie ražojumi tiek eh, ražoti tādajādi, kad tur parādās eh, kaut kāds ražojums. Taču mēs nevienmēr runājam par to, cik lielā mērā lauksaimniecība nāk par labu valsts pakalpojumiem. Es vēlētos nedaudz parunāt par savu viedokli šajā aspektā. Tātad, lauksaimnieki ražo pārtikas preces, Un uz šīm precēm mēs varam raugot, raudzīties no diviem aspektiem. Piemēram, kad kāds zemnieks ražošanu veids milzīgās teritorijās, kurās tiek izmantots gan mākslīgais mēslojums, gan smagā tehnika, diez vai tas nāk par labu sabiedrības attīstībā un lauku rajonu attīstībai. Visticamākais, ka tas nāk par labu lauksaimnieka makām. Un ir tādas zemnieku saimniecības daudz mazākā mērogā, vai teiksim, tā saucamās ģimenes zemnieku saimniecības, kuras ražo, kuras ražo pārtikas preces, un tur situācija ir nedaudz liriskāka. Patreizējās globālajā pasaulē, kurā pārtikas preces ir apceļojusi pasauli vairākas reizes, tās diez vai nāk par labu sabiedrībai, sabiedrības labumam, diez vai tas nāk par labu pat pašiem lauksaimniecības produktiem. Uh, Mums eh, vajadzētu runāt par sabiedrisko labumu, bet patreiz mēs runājam tikai par lielu apmēru lauksaimniecības saimniecībām. Mēs ļoti maz runājam par vietēji ražotiem produktiem, par produktu svaigumu lielveikalos, par to, cik produkti ir veselīgi un par viņu sabiedrisko labumu, un nevis par to, ko te runājam mēs. Vă mulțumesc. Am să dau acum cuvântul domnului Paldies. Tagad Birokungs, varbūt jūs varētu tagad sniegt savu vērtējumu, savas atbildes. Paldies! Jā, mēs te dzirdējām viedokļus visās varavīksnes krāsās. E, patiesībā man pat ir nedaudz tā kā grūti izprast e, ja teiksim tā, apkopot visus teikumus vienā teikumā. Varbūt sākšu ar Pasaules tirdzniecības organizāciju. Tas varbūt nebija viens no svarīgākajiem viedokļiem, kas šeit izskanēja, un tomēr vairāk runātāji PTO pieminēja. Runājot par PTO, kā jau es teicu, es nedomāju, ka tas kaut kādā veidā, ja nevismaz ievērojamā vīzē, ietekmēs tiešos maksājumus. Uh, Es uzskatu, ka galvenā PTO problēma ir tāda, ka, ja, piemēram, būtu Dohas noliegums, tad eh, vajadzētu mēģināt vienkāršot muitas tarifu sistēmu tieši audzēšanas sektorā. Tas varētu lielā mērā palīdzēt, ja tiktu samazināti muitas maksājumi, muitas nodevas. Runājot par piena teļiem, tad tas lielā mērā ietekmētu piena teļu nozaru. Runājot par tiešajiem maksājumiem, tad tie iespējams būtu kaut kādā veidā jāsadala uz eh, lopaudzētājiem. Piemēram, viens varētu būt piena teļi, cits varētu būt eh, cits lopkopības joma. Un, manuprāt, tas būtu tikai un vienīgi adekvāti. Tas varētu tikt sadalīts pa reģioniem, un tur vajadzētu ņemt vērā ieņēmumus. Līdz ar to dažādās sistēmas, kuras šobrīd tiek piemērotas, nedarbojās tik veiksmīgi kā tad, ja tas viss tiks apvienots zem otrā pilāra. Jebkurā gadījumā, ja tas viss tiktu novirzīts vairāk reģionu atbildībā, tas nākt par labu birokrātijas samazināšanai. Uh, Runājot par PTO e, zaļo grāmatu, tad e, joprojām eksistē zinām elasticitāte. Tātad trīs runātāji pieminēja PTO, un man patiesībā tā neliekās problēma. Man e, neliekās, ka tiešo maksājumu sistēma jau kādā veidā varētu būt problēma sarunās vai pēc tam. Uh, Runājot par tā saucamajām zaļajām kastēm, par to mēs šodien nerunājam, un tas it kā nav aktuāli. Bet līdz brīdim, kamēr vēl nepastāv tiešo maksājumu indeksācija, nu tā pastāv tirgu, bet tikai ļoti, ļoti nelielos apmēros. Tātad, kamēr šāda indeksācija nepastāv, es nedomāju, ka tā būtu problēma. Uh, Gandrīz visi runātāji pieminēja nodarbinātību lauku teritorijās un pieminēja, cik būtiski ir dzīvot spējīgi lauku rajoni. Bija tāda deputāta, kur teica, ka maksājums uz hektāru varētu izraisīt problēmas tādiem, kuri nenodarbojas ar graudu audzēšanu. Līdz ar to, ja viņiem nav daudz lauksaimniecības zemes, tad viņi būs zaudētāji. Taču varbūt varētu para, paraudzīties uz šo jautājumu arī no mazliet cita viedokļa. Ko mēs vēlamies ieviest? Mēs vēlamies 27 dalību valstīs ieviest vienotus maksājumus, kas kaut kādā veidā būtu harmonizēti. Ja ir nodrošināta hektāru maksājumu sistēma, un eh, ja ir eh, graudaudzētāji, tad kritēriji hektāru maksājumiem ir labākie iespējamie. Ticiet man, un tie nāks par labu tādiem ražotājiem, kuri ir eh, piekopuši ekstensīvo lauksaimniecību. Protams, ka pastāv zināma saistība starp ekstensīvo lauksaimniecību un sabiedrības nodrošināšanu ar pārtiku. Piekrītu, ka sistēma nav ideāla, jo tā tikai daļēji ir saistīta ar pārtiks ražotāju ražoto produktu kvalitāti, jo ideja jau ir tāda, ka jo jums pieder vairāk hektāru zemes, jo lielāka būs jūsu saņemtā nauda. Bet, kā jau teicu, tādajādi mēs kaut drusku mēģinam izvairīties no milzīgās dažādības un nevienādības. Ņemot vērā manu iepriekš teikto, Vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka mēs uzskatām šo par visargumentētāko maksājumu sistēmu nekā to, kura varbūt šobrīd pastāv kādās dalību valstīs, piemēram, maksājums katrai zemnieku saimniecībai vai uz katru darbinieku. Katrā ziņā šobrīd ir milzīgas zemnieku saimniecības e, Vācijā un Slovākijā tās ir ļoti maziņas. Ja jūs savukārt vēlaties e, maksāt par nodarbināto darbinieku, tad kādi tad būs tie maksājumi? Ja kāds strādā uz puslodzi un kam tad maksās tam, kas nodarbina citus vai tiem, kas tiek nodarbināti, nu vienot sakot, jūceklis. Mēs vēlamies harmonizēt maksājumus un mēs vēlamies redzēt rezultātu. Raugoties uz patreizējo pieejamo budžetu, un ja mēs saglabājam reģionālo pieeju, tā saucamos maksājumus reģioniem, un reģionus tad tālāk var sadalīt vai var tikt pārvest no viena reģiona uz otru, tad eh, tas veicinās varbūt nedaudz samazināšanu nevienlīdzībā. Līdz ar to mēs uzskatām, ka ideja ar vienotajiem maksājumiem, hektāru maksājumiem, ar griestiem, protams, ka būs ļoti grūti noteikt griestus, bez šaubām. Un ja valstis to vēlēsies, tad varēs piemērot subsidiaritātes principu, Šobrīd, piemēram, ir valstis, kurās ir pieejama statistika mājsaimniecībām un zemnieku saimniecībām, un mēs esam pārliecināti, ka ja mēs atbalstīsim ieņēmumus, tad noteikti vajag ieviest slieksni individiem. Problēma ir tāda, cik lielā mērā šī sistēma šobrīd Eiropas Savienības dalību valstīs atšķirās. Vairāk deputāti šeit pieminēja konkurētspējas problēmu, jeb tā ko, ar konkurenci saistītās problēmas. Vienotā maksājuma schēma hektāram ir ļoti vienkārša sistēma, jo tā neradīs konkurences izkropļojumus. Konkurences problēmas rodas vainu struktūrālu iemeslu dēļ, uh, vai arī citu iemeslu dēļ, piemēram, ir dalība valsts, kurās darbojās struktūra, kas atbalsta ļoti mazos zemnieku uzņēmumus, bet eh, tas nenozīmē, ka šai zemnieku saimniecībai ir milzīgi izdevumi, jo arī produktu daudzums ir neliels. Līdz ar to var parādīties sev veidu birokrātiski šķēršļi vismaz runājot par dalību valsts līmenī piemērot, eh, piemērotajām schēmām. Piemēram, Francijā birokrātija ir vispār nepārvarama, un valstis, kuras mēģina kritizēt birokrātiju, ir tieši tās, kurās birokrātija ir vislielākā. Viņi it kā iestājas par fleksibilitāti, par elastību, taču viņu sistēma prasa milzīgu administrācijas mehānismu, un Francija tam ir lielisks piemērs. Jo dalību valstīm mana valsts vienmēr ir izvēlējusies ļoti sarežģītu birokrātiju, jo tad valsts var pārmet, ka, š, pārmest, ka šo birokrātijas mežu pieprasa Eiropas Savienība. Nē, Eiropas Savienībā mēs vēlamies standartus, bet mēs nevēlamies redzēt konkurences izkropļojumus. Uh, Protams, ka Eiropas fermeri m, mm, būs ieguvēji, piemēram, un ir arī zaudējumi. Piemēram, parasti darbinieku izmaksas Eiropas Savienībā ir augstākas nekā citur. Un mums ir arī daudz augstāki standarti. Eiropas Savienības sabiedrība vēlas redzēt augstas kvalitātes produktus un principā nevēlas redzēt ģenētiski modificētu pārtiku uz sava galda. Uh, bet citās valstīs tas ir atļauts. Šobrīd izņēmums ir vienīgi, uh, vienīgi kukurūza, jo ģenētiski modificētā kukurūza ir apmēram par 30% lētāka nekā konvencionālā kukurūza. Tātad šīs divas jomas darbinieku izmaksas un kvalitāte ir divi ahilē papēži. Runājot par lauka attīstības aspektu, vairāk deputāti šeit pieminēja to, cik svarīgi ir tas, lai lauku rajoni nekļūtu tukši. Protams, tad šeit ir jāņem vērā vairāk riski. Kas notiks, kad KLP beigs darboties? Ne jau tas, ka sagrūs konkurētspēja un tas, ka mēs vairs nevarēsim pabarot Eiropu un pasauli. Es principā piekrītu argumentam, ka pabarot pasauli ir viens no cilvēks uzdevumiem, bet tas viss maksā. Ja mēs atteiksimies no vienotajiem maksājumiem, tad var parādīties teritorijas, kurās lauksaimnieciskā darbība vairāk nenotiks, bet būs teritorijas, kurās notiks pārāk intensīva lauksaimnieciskā darbība, kas nāks par sliktu gan vidē, gan sabiedrībai. Ja mēs vēlamies e, iedzīvotāju blīvumu saglabāt samērā homogēnu visā Eiropas Savienības lauka teritorijā, tad mums ir jādarbojas savādāk. Protams, ka mēs nevaram šeit dalību valstīm kaut ko likt darīt Manis piedāvātais pētījums ir tikai patreizējās sistēmas izvērtējums, bet ja mēs mēģinām ņemt vērā visus kritērijus un ja mēs vēlamies saglabāt dzīvot spējīgas lauku teritorijas, ja mēs vēlamies eh, nodrošināt sabiedrisku labumu, kā šeit vairākas reizes izskanēja, tad viens no deputātiem ieteica varbūt apvienot visu ieinteresēto pušu idejas. Un patiesībā komisija ir izveidojusi lauku attīstības komiteju, kur mēģina apkopot visas šīs domas. Un e, runa tiešām iet par sabiedrisko labumu, par to, kāda ir augsnes kvalitāte, runa iet par bioloģisko daudzveidību, par pārtikas drošību. Tie visi ir ļoti plaši jēdzieni, un tie visi sevī ietver ļoti daudz apakš virsrakstu bet eh, tas, ka patreizējais ES budžets tiks novirzīts nevairs uz KLP, bet tieši uz šiem apakšvirsrakstiem. Tas mums ir jāņem vērā. Tas nozīmē arī to, ka mēs mēģināsim uzturēt dzīvot spējīgus lauku rajonus. Pēc tam Jautājums par to, vai pirmajam un otrajam pilāram ir jātiek sapludinātiem kopā. Varbūt ir pienācis laiks padomāt par tādu vispārīgāku skatījumu uz KLP. Ņemot vērā šobrīd pieejamo elasticitāti, to pieminēja vairāki deputāti, uh, Ņemot vērā to, ka ir iespējams atbalstīt ražošanu, un tas ir atrunāts pirmā pilāra 48. punktā, ir arī vairāk aspektu, kas to pašu atrunā otrajā pilārā. E, katrā ziņā tas ir tikai apsveicami bet e, runa iet par administrāciju, par to, kā to pārvaldīt. Ir vesela virkne budžeta programmēšanas priekšnoteikumu, un e, šeit arī vajadzētu ņemt vērā, vērā visus šos aspektus. Kā jau šeit izskanēja, sistēma vienkāršošanas dēļ daļa no otrā pilāra momenta tiek pārnest uz pirmo pilāru. Tas ir attiecās, piemēram, uz 68. punktu. Un e, tas attiecās arī uz līdzfinansējumu, vai līdzfinansējums, līdzfinansējums darbojas pirmā vai otrā pilāra ietvaros. Uh, Kādas tad ir atšķirības starp pirmo un otro pilāru? Tās ir pārvaldības līmenī. Un eh, pārvaldības līmenī tiešām var uh, tikt izpildītas vesela virkne programmu, piemēram, tādas teritorijas, kurās ir eh, kādas grūtības, vai tas atrodas īpaši tālu vai īpaši augstu. Piemēram, runājot par līdzfinansējumu, un administratīvajām atšķirībām, tad tieši uz šo aspektu mums vajadzētu raudzīties, ja mēs vēlamies mainīt sistēmu. Un nevis varbūt runāt tik daudz par to, kas tad ir pirmā vai otrā pilāra atbilstībā. Visgrūtākais jautājums tiešām ir līdzmaksājumi un pirmais pilārs, jo abi šie, abi šie salikteņi ir pretrunīgi. Šobrīd eksistē pretruna, ja teiksim, dažādi viedokļi par to, ka dalību valsts vēlas vienu un institucionāli šis jautājums atkal tiek risināts pavisam savādāk. Ja pirmā pilāra ietvaros notiek līdzmaksājuma produkti, tas, tas nozīmē, ka ja tas ir kopienas dabas projekts, tad nevar uzspiest tādus vai citādus maksājumus dalību valstīm. Tas savukārt nozīmē, ka ir jābūt eh, tādam vispārējam budžeta postenim, kurš tiek finansēts pilnībā, un atkal tādi, kurus dalību valsts finansē atsevišķi. Un tad eh, piemēram, dalību valsts no šī posteņa var paņemt naudu un pilnībā finansēt kādu projektu. Vairāk no deputātiem jautāja, vai mums atkal izveidosies vienotā lauksaimniecības politika, ja mēs izveidojam vienotu maksājumu posteni. Manuprāt, ārkārtīgi svarīgi ir homo homogenizēt noteikumus. Ne tikai tāpēc, lai tas darbotos eh, sabiedrības labā, bet daudz citu aspektu dēļ. Patreizējā situācija, šobrīd izteikšu tikai personīgo viedokli, patreizējā situācijā ir vienkārši grūti iedomāties, kāda būs KLP nākotnē, ņemot vērā to, cik dažādas ir struktūras, viedokļi, zemnieku skaits dažādās dalību valstīs, un tā varētu turpināt. Ir tik ļoti lielas atšķirības. Runājot par subsidiaritātes principu, kā jau teicu, mums ir nepieciešami kopīgi standarti. Mēs nevēlamies izveidot vai piedzīvot situāciju, kurā finansējums ir pieejams konkrētai aktivitātei vienā dalību valstī, bet otrā dalību valstī par to pašu aktivitāti lauksaimnieks nesaņem neko. Mums ir jāizveido kopīgs ietvars, un to savukārt izdara ar likumdošanas palīdzību. Es e, tiešām nedomāju, ka būs tik daudz man jautājumu uzdevēju. Es vienkārši tagad šķiru cauri lapām un izskatās, ka uz visiem jautājumiem esmu atbildējis. Bet, ja es neesmu atbildējis, tad būšu priecīgs atbildēt. Paldies! Paldies par uh, jūsu interesantajām atbildēm un labajām atbildēm, kuras jūs mums sniedzāt. Tiešām maksājumu sistēma ir temats, kas atkal un atkal parādās darba kārtībā, un tā tas arī turpināsies sasaukuma laikā. Un es domāju, ka mums ir nepieciešams sasnākt diezgan lielu vienprātību, lai kopīgo lauksamacības politikai piešķirtu arī attaisnojumu un lai tie tiktu arī atzīti sabiedrībā. Tagad mēs varam pāriet pie nākamā punkta darba kārtībā. Proti mēs balsosim par institīvas ziņojumu par uh, lauksamniecību apgabalos ar nelabvēlīgiem dabas apstākļiem. Tur ir runa par uh, health check, par uh, veselības pārbaudi Tagad es gribētu dot vārdu Dorfmana kungam, pirms mēs pāriesim pie balsošanas. Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Mēs šeit balsosim par ziņojumu, kuru mēs jau divas reizes šeit eh, komitejā esam jau pārunājuši. Saturiski tas viss nav sarežģīti vienkārši, jo tas ir ļoti tehnisks jautājumu loks, par ko mēs balsosim, par jaunajiem kritērijiem nošķirtu un pateiktu, kas tad ir šie apgabalā nelabvēlīgiem apstākļiem. Lai to visu iepazītu, komisija ir aicinājusi dalību valstis uh, uh veikt aprēķinus pamatoties uz uh, jauniem kritērijiem, un es domāju, ka šie aprēķini varētu jau būt gatavi, bet mēs gan tos vēl nezinām. Nesmu saņēmuši. Tādēļ es uh, arī aicinātu kolēģus uh, Mm, pagaidām neizteikties par kritēriju, kritērijiem un robežvērtībām, jo mums vienkārši nav priekšnosacījumi, lai to darītu. Mēs redzam, arī ziņojumā komisija tiek aicināta šeit sagatavot precīzākus datus un arī to, kāda ietekme būs šiem kritērijiem. Un cik man šī lieta ir zināma, šie jaunie kritēriji noved pie būtiskām pārmaiņām, pie pārmaiņām apgabalos ar nelabvēlīgiem apstākļiem, kas eh, nav pamatot īstenībā. Šie kritēriji, cik man ir eh, tā neformēli, neformāli ir zināms, un šie kritēriji visur nedarbojas optimāli. Gribētu pateikt paldies visiem, kas eh, strādāja, lai sagatavotu šo ziņojumu par kompromisa grozījumiem, kurus mēs vēl pēdējās dienās esam mēģinājuši uh, šeit izniegt un panākt, lai tas tiešām būtu ļoti labs ziņojums. Paldies! Paldies! Mēs varam pāriet pie balsošanas. Pirmais grozījums. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts.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 Lūdzu, ieņemiet citu vietu, kur darbojas. Thank you. peut continuer Amendement 3. Trešais grozījums. Sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromisa priešlikums pirmais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. E. Ir viena balss par daudz no EPP. Balsojums jāatkārto. Sākam balsot par 12. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 14. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 21. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Amendement 22. 21. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Divdesmit trešais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 24. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 29. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīsdesmit uh, astotais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 41. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 39. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 40. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 42. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 44. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 45. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 46. sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. 47. sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. 48. sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. 50. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 52. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 50, 49. Eh, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 51. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 53. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 54. Kompromiss numur divi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 55. sākam balsot. 55. Beidzam balsot. Noraidīts. 58. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 59. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. E, trešais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 62. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 65. 63. priekšsēdus sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 65. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 66. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 67. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 60. 70. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 72. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 71. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 73. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 74. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais kompromiss grozījums sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Septiņdesmit devītais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astoņdesmitais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 85. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts.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 Pieņemts. 89. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 90. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 91. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Smita kungam ir eh, mutvārdu uh, eh, grozījums pie 92. Lūdzu, Smitkungs. Paldies, priekšsēd. Paldies, kolēģi. Mēs arī jau beidzām balsojumu, bet mēs uzskatījām, ka būtu liederīgs papildinājums. Teiksim, mēs pie, piebilst vārds vēl pieprasa eh, Eiropas eh, lauka attīstības eh, reģionu budžeta aizsardzību. Tas ir, manuprāt, svarīgi, ņemot raugoties uz gaidāmajām budžeta debatēm, tātad es ceru, ka kolēģi tu varēs atbalstīt. Jā, tā tad ir vēl kāda grozījuma, kur ir jābalso tā nav. Tā tad mēs tagad balsojam par nākamo grozījumu. Par? Sākam balsot. Par 92. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad par Regi komitejas ziņojumu. Pirmais, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais regija priekšlikums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais regija priekšlikums sākam balsot. Beidzam balsot. Noiraidīts. Tagad eh, balst, sākam balsot par nākamo priekšlikumu. Beidzam balsot. Atkal tautas partijas grupai viens balso par daudz jums ir jāpārskata, kas kā balsos un tā. On refait le vote sur la Sākam balsot par modificēto rezolūciju. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. jau ir iekļauts, tātad 38 pār, divi atturējās apsveicu referenti. Un tagad mēs pārējām pie nākamā punkta. Nous allons procéder au vote du rapport. Tagad e, balsosim par KLP vienkāršošanu, un Ašvarkungs ir referents. Tad e, sākam balsot par KLP vienkāršošanas grozījumiem. Ašvarkungs ir referents referents ir iesniegs 131 grozējums. Varbūt, ka referents vēlētos ko teikt vai kā cits pirms balsošanas? Erāns skundze. Paldies, prieksēdētāji kungs. Es tagad te meklēju. Vēlos pateikt tikai vienu lietu par 188. grozījumu. Mans kolēģis Mats un es esam atsaukuši trešo un ceturto punktus. Tātad tas būs E un F. Tie ir punkti 3 un 4 vai E un F, atkarībā kā tas tiek nosaukts. Labi. Tad pāriem pie balsojuma. Pirmais grozījums sākam balsot. Vai es aizmirsu dot vārdu referentam? Vēlties izteikties? Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vēlējos pateikt kolēģi, kolēģiem, ka šajā ziņojumā, kurā mēs mēģinājām uzsvērt vairākus mums svarīgus principus, tātad, kuri tiks iepludināti KLP vienkāršošanā, un šie principi ir par vienkāršošanu. Uh, mēs vēlamies lauksaimnieku dzīvi padarīt vienkāršāku. Kāpēc vēlējos to pateikt pirms balsojuma? Tāpēc, ka vesela virkne grozījumu, kur ir iesniegt par šo ziņojumu, ir ļoti būtiski. Izšķiroši es pat gribētu teikt. Līdz ar to tie ir grozījumi, kuri ir iekļauti Liona kunga KLP ziņojumā un nevis vienkāršošanas ziņojumā. Līdz ar to jūs redzēsiet, kolēģi, ka es esmu pielicis negatīvu zīmīti, nevis tāpēc, ka es nepiekrītu šiem grozījumiem. Es vienkārši vēlējos uzsvērt, ka šie grozījumi nepiedar šī ziņojuma aptvērumā. Tātad viņi e, nepiekrīt šim balsojumam par KLV vienkāršošanu, tas būs vienkārši par reformu. To vēlējos pateikt. Priekšsēdētājs, paldies, tad pārējiem pie, pārējiem pie balsošanas. Pirmais grozījums Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums. Nē, atvainojos, otrais, saka priekšsēdētājs. Otrais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 13. grozējums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 2. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. grozējums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 27. Sākam balsot. Beidzam balsot, pieņemts 28. Sākam balsot. Beidzam balsot, noraidīts. 29. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30 sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 31 sākam. Beidzam balsot. Pieņemts. 32 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 35 ir pa daļām pirmā daļa Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 36. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 3. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 48. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 49. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 50. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 51. Sākam balsot. 52. Nē, 51 priekšstādātājs saka. Sākam balsot 51. Beidzam balsot. Noraidīts. 52. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 53. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 54. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 55. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 57. 56. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 58. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 75. sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 76. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Se 77. Dalīts balsojums par pirmo daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Par otro daļu Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 78 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 79 sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 80. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 81. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 83. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 83. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 84. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 85. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 86. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 87. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 88 divās daļās par pirmo daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Par otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 89 sākam balsot. Beidzam balsot Noraidīts. 90 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 91 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 92 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 95. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 96 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 97 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 100 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 102 Sākam balsot. 102. Beidzam balsot. Pieņemts. 103. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 105. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 107. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 108. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 109. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 110. Sākam. Beidzam. Pieņemts. 111. Sākam. Beidzam. Noraidīts. 112. Sākam. Beidzam. 30 pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 118. Sākam. Beidzam. Pieņemts. 119. Sākam. Beidzam. Pieņemts. 120. 119. Nē, 120 atvainojas priekšsēdētājs. 120 sākam balsot. Beidzam. At, šoreiz sociālistiem viens balso pa daudz. Jā, jā, jā. Mums vēlreiz balsojam par 120. lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 121. Sākam. Beidzam. Pieņemts. 126. Sākam. Beidzam. Pieņemts. 127. Sākam. Beidzam. Noraidīts. 128 sākam. Be beidzam. Pieņemts. 129. Sākam. Beidzam. Pieņemts. 130. Sākam. Beidzam. Pieņemts. 131. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 132. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 133. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 134. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 135. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 136. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 137. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 138 nebalsojam, 139 balsojam, 139 sākam. Beidzam. Pieņemts. 141 sākam, beidzam, pieņemts. 142 sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. 146 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 148. Sākam. Beidzam. Pieņemts. 149. Sākam. Beidzam. Noraidīts. Kompromiss 5. Sākam. Beidzam balsot. Pieņemts. 165. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 166. Sākam balsot. Beidzam balsot. 3 pieņemts. 167 sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 168 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 169 sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 170 sākam. Beidzam. Pieņemts. 171 sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 172 sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 173. Sākam. Beidzam balsot. Pieņemts. 174. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 176. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 179. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 180. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 181. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 182. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 183. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 185. Sākam. Atkal tehniskas problēmas. Mašīna nekust. va valoir voter à la main. Balsosim ar roku pacelšanu, jo nedarbojās mašinērija dažiem. Tā tad 185. grozījums par pret pieņemts 186 par

pieņemts. 188 par pirmo daļu par pret pirmo daļu Izskatās, ka dažas politiskās grupas izmainīja viedokli balsojuma laikā. Tātad Par pirmo daļu par. Kurš par pirmo daļu 188? Spāniem, Spāņiem ir problēmas, kā te balsot. 20. Kas pa pret pirmo daļu? arī 20, 20 pret 20, tā tad noraidīts. Jā, vajadzētu pārbaudīt, bet tā kā mums nav elektroniskās balsošanas sistēma darbībā, tad mēs to vienkārši nevaram pārbaudīt. 20 pret 20 noraidīts. Otrā daļa par. Oui, pour la deuxième partie. Par otro daļu 188, kurš par? Trīspadsmit pret, pret, vairākums pret, neskaitam. Tā tad otrā daļa noraidīta. Simt astoņdesmit astoņi, piektā daļa par. Trīspadsmit bija pret.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

kurš pret pieņemts. Septītais kompromiss, kurš par? Glatfelder kungs vispirms. Jā, par ceturto kompromisu. Tas viss ir uh, savietojums. Tas attiecas uz aitām un kazām, kuras vēl nav 12 mēnešu vecas un kuras nav jāmarķē, kad tās tiek vestas uz uh, kautuvi. Aitas un kazas. Tātad ne vecāks par 12 mēnešiem. Tātad tās nav elektroniski jāidentificē. Jā, mēs tagad balsojam par septīto kompromisu, kurš ir par. Qui est contre Kurš pret?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

Norādīts. Divsimt septiņpadsmit, kurš pār? Pret. Pieņemts. 220 par. Pret. Norādīts. 10.21. Kurš par? Kurš pret? Pieņemts. 2, 2, 2. Kurš par? Kurš pret? Pieņemts. 223 pār. Kurš pret? Pieņemts. 224. Kurš pār?

pret pieņemts. Tagad mēs balsojam par rezolūciju ar attiecīgiem grozījumiem par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 ar uh, mašīnām, ar aparātiem. Tādā veidā grozītā rezolūcija. Sākam balsot, lūdzu, elektroniski šoreiz. Tout le monde a voté? Visi nobalsojāt? Pieņemts, sirsnieks veicam referentu. 39 pret 29, neviens nav atturējies. Sirsnīgi sveicam Ešvartu kungu. On continue. Voilà.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 on va continuer le travail. Mēs varbūt varam turpināt strādāt. Mums ir palicis vēl septītais punkts aiznieku ienākumu lauksaimniekiem. Labāk pārtiks apgādes ķēdes darbība Eiropā, ko ir izstrādājuši Žozē. Tur ir pieminēts vairākas problēmas tās ir ķēdes. Piežluģi un Eiro pārstāv komisiju šodien. Referentam Žazē tagad vārds. Oui, c'est pas gênant. Euh, bonjour euh, à tous et à toutes. Donc, Jā, es sveicu visus. Pirmās debates par darba dokumentu. par ienākumiem lauksaimniekiem, labāka pārtiks apgādes ķēdes darbība Eiropā. Tas ir temats, un eh, šajās debatēs mums vajadzētu vispirms uzsākt ar darba dokumentu, lai mēs varētu labāk orientēties, lai deputāti varētu izteikties par dažādiem jautājumiem, kas ir ietverti šajā dokumentā. Un lai šis ziņojums varētu tikt pabeigts, lai mēs varētu arī uzklausīt ekspertus, un uh, lai cerams noslēgumā šis ziņojums varētu tikt pieņemts. Jautājumu loks bāstās šeit uz komisijas veikto darbu un šīs komisijas veiktais darbs norāda, kā pastāv vairākas problēmas, kas ir saistīts ar cenu jautājumu, ar uh, pārtikas apgādes ķēdi, par caurskatāmību, par praksē esošajām cenām, par pievienoto vērtību, kas rodas starp ražošanu, pārstrādi un izplatību, ja pārdošanu. Komisija šeit eh, pašā sākumā jau izmanto konkrētus skaidrus, kas parāda, kā šī sadale pārtiks apgādes ķēdē, cik lielā mērā tas attiecas 95. gadā 31% bija pie lauksaimniekiem, un tagad tas ir stipri samazinājies, un šajos gados noteikti ir vēl mazāk kļuvis. Mēs esam konstatējuši vairākas lietas. Lauksaimnieku daļa samazinās, pirmkārt pārstrukturācijas dēļ. Lauksaimnieku pārstāvniecība pārdošanas eh, jomā Pat to es runāšu arī vēlāk, un nevis, es netaisos lasīt šeit visu tekstu priekšā, bet varu pieminēšu dažus jaunus aspektus. Mums ir uh, ļoti 14,4 miljardi lasums uzņēmumu Eiropā, 12,4 miljoni uh, personas tur ir nodarbināts ļoti daudz lauksaimnieku Eiropā, bet ir ārkārtīgi lielas atšķirības, kas attiecas uz uh, piemaksām jo tikai 0,02% no lauksaimniecības uzņēmumiem ir pār par 300 miljonu atbalsta. Maksājam ļoti daudz lauksaimniecības uzņēmumu, kas saņem mazāk nekā 1 miljonu. Tā kā ir milzīgas atšķirības, tas pats attiecas arī uz uzņēmumiem. Ir pārtikas produktu apstrādē, uh, uzņēmumi, kas ir ārkārtīgi atšķirīgi. No vienas puses tas ir tā, ka ļoti lieli vai tiek izmantot ļoti lieli apjomi starptautiskie koncerni un tad ir uh, mazāk uzņēmumu, kas arī eh, ražo pārtikas produktus. No nu, vienas puses ļoti liela koncentrācija, bet no otras puses ir ļoti daudz mazāki uzņēmumi, mazākas firmas un uh, attiecības ar patērētāju, protams, nav vienādas. Neslē ir 70 miljārdu uh, apgrozējums, uh, tad ir 15 miljārdu nākamajam lielākam uzņēmumam. Uh, 1,3 miljārdi pēļņa. Šis sadalījums ir līdz 2% līdz eh, rentabilitātē un 14,9% Nestlē, 8,6% Danonē. Šie abi uzņēmumi, to struktūru, tās nevar salīdzināt ar mazākajiem uzņēmumiem kā lauksaimniecība pašā, arī lauksaimniecības pārstrādē pastāv milzīgas atšķirības, ja mēs runājam par pārdošanu. Tāda situācija arī ir ārkārtīgi sarežģīta. No vienas puses eh, pastāv ļoti daudzi mazi mazumtirniecības uzņēmumi, veikali, kas šodien, diemžēl, draud izmirt. No otras puses mums ir ļoti liela koncentrācija, kas izraisa arvien lielāku pārtikas apgādes ķēdes pārpa par 66% pārtikas produktiem ir ļoti koncentrēti uz lielajām ķēdēm. Ja mēs paņemam skaitļus, tad šodien Eiropas Savienībā situācija ir tāda, ja mēs paraugamies pieciem lielākajiem uzņēmumiem, nesaucot tos vārdā, tad tur pastāv ļoti liela koncentrācija uz lielveikaliem un eh, pieci lielākie 85%, eh, Zviedrijā 60%, 70% Vācijā un 18%, eh, Rum, 80% Rumānijā. Jūs redzat, ka pārdošanas struktūras ir arī ļoti atšķirīgas tā, eh, valstu starpā, tādēļ apgādes ķēde ir pavisam savādāka, tādēļ tas ir jāņem vērā. Vislabākā apmaksa lauksaimniekam, ja mēs ņemam vērā šo struktūras atšķirības, ir tiem lauksaimniekiem, kur ir milzīga arī atšķirība pirktspējā. Tā īstenībā ir vislielākā problēma. Ražotāji cieši no tā visa, un uh, viņiem ir uh, pavisam savādāk struktūra pārstrādē un pārdošanā. Uh, Mēs nevaram tev nosaukt pilnīgi visus faktorus, kas to ietekmē, bet ir milzīgas atšķirības. Atkarībā no tā, vai ir runa par pārstrādi vai par patēriņu. Komisija ir norādījusi uz konkrētām problēmām, bet nevarēja sniegt nekādas konkrētas atbildes. Kā izskatās, piemēram, ja notiek pārdošana ar zaudējumiem, par to bija arī likuma, likums. Parasti tā, ka ražošana ir iesaistīta tirzniecībā, bet šodien šeit e, ir e, ļoti liels problēmas, kas e, valstīm tiek uzspiesta likumi, tiek noties attiecības starp mazumtirgotājiem un gala patērētājiem. Šajos jautājumos šodien saskatāmas galvenās problēmas. Lauksaimniecības ražošanā nav spējīgi bieži vien ražot bez zaudējumiem. jo nav zināms, kāda ir šī pamata ražošanas cena, un tādēļ nav tādu vienīgie patiesie risinājumi, ar ko varētu atrisināt šos jautājumus. Šie zaudējumi, protams, ir atkarīgi no tā, kādas ir attiecības starp ražotāju un uh, patērētāju vai pārdošanu. Citi jautājumi šeit netiek izdiskutēti ja mēs runājam par lauksaimnieku ienākumiem vai par eh, ķēdi vai pašu patēriņu, pašu patēriņš eh, lauksaimniecības eh, ražošanā, tam ir ļoti liela nozīme. Tas ir patēriņš, kurš neiet cauri parastajām pārtikas apgādes ķēdēm. Statistika pastāv attiecībā dažādās jomās. Rumānija vis tālāk ir gājusi ar statistiku. Uh, 22% no pārtikas produktu patēriņa ir pašu patēriņš un uh, nenotiek uh, parastajos veikalos. Tas, protams, ir jaunas atziņas. Tas attiecas arī uz uh, ļoti svarīgu valsti ar 23 miljoniem iedzīvotāju. Citās Eiropas valstīs ir attiecīgi citi skaitļi Francijā institūts par lauksaimniecības statistiku ir apkopojis skaitļus 20% no patērētēm tomātiem ir no pašu audzētavām. Patērētāji, kas eh, paši savos dārzos audzē tomātus, kas man nav ņemts vērā, ja mēs runājam par lauksamnieku ieņēmumiem un eh, cenu, ko maksā patērētāji kādā veidā tas ir saistīts ar kopējo kolektīvo apgādi. Par to arī bieži netiek runāts, bet tas ir centrāls jautājums, jo šeit e, ir redzams, ka tā daļa arvien pieaug, kā sabiedriskajiem privātajos ēdināšanas uzņēmumos arī tiek piedāvāti šādi veidi pakalpojumi, ja paraugās uz 15 vecajām Eiropas Savienības da dalību valstīm pirms paplašanāšanas Tad gaļas pārdošana 15 valstīs ir 27% no tirgus, no gaļas tirgus. Tas attiecas uz uh, tirgus daļu, tad 27% uzreiz no ražošanas un pārstrādes nonāk sabiedriskajos ēdināšanas uzņēmumos. Tas ir interesanti, jo mēs parlamentā esam tieši skarti. Tas, tas tieši uz mums attiecas lielas firmas, mums piegādā maltītes. Bet 1,4 miljoni piegādes, un tā ir at, at, atkarīgs 6,6 miljoni Francijā gadā iedomāties, kāds šis tirgus ir, jebkurā gadījumā šis jautājums ir jāņem vērā. Nu, parasti to vienkārši aizmirst, bet tas ārkārtīgi ietekmē cenas un tirgus. Vēl viens elements, un tas ir pēdējais, ko es pieminēšu. Un to arī parasti neņem vērā, veidojot cenas un ražošanas metodes un pārstrādes metodes. Zaudējumi. Pārtiks produktu termiņu beigšanās 240 kg no pārtikas uzreiz nonāk atkritumos uz vienu Eiropas iedzīvotāju, un tas ir milzīgs daudzums. Tas nozīmē, ka vairāk nekā 100 eiro uz vienu iedzīvotāju tas vienkārši ir izšķērdība. Tas ir ļoti daudz. Un tie ir jauni ieskati, jauni dati, kas ļauj atbildēt uz šiem sarežģītiem jautājumiem noslēgumā. Mēs šeit esam izstrādājuši vairākus jautājumus, kas ir iekļauts šajā dokumentā. Un uh, mēs varam par to uzsākt debates, atbildes uz šiem jautājumiem. Un šeit vajadz, varētu izstrādāt priekšlikumu, saskaņot tos ar komisiju un panākt uh, noteikti progresu, lai varētu veidot politisko pasākumu struktūru un uh, uzlabot regulas liela cenu nestabilitāte, cenas, kas uh, pieaug un krīt, un bieži vien tā, ka cenas nemaz nav iespējams tām izsakot. Tas ir saistīts ar to, kādā veidā cenas ir strukturētas, bet tas ir saistīts arī ar struktūru jautājumiem, ar pārlieku lielu ražošanu, uh, It īpaši piena krīzes laikā mēs to labi redzējām. To visu nevajadzētu atkārtot. Otrakārt spekulācija. Arvien lielākus sarežģījumus rada spekulācija. ne jau tikai Eiropas ietverā, bet arī starptautiski. Tā, kad bija pārtiks produktu krīze pirms pusotra gada, tad situācija bija tāda, ka bankas privātām personām teica, vai jūs esat gatavi daļu iegūdīt spekulatīvos fondos, pamat pārtiks produktiem. Francija, piemēram, kredī agrikol to darīja un tieši zvanīja klientiem un teica, tur jūs patiešām varat eh, labi iegūdīt šādos spekulatīvos fondos. Trešais jautājums apgāde. Šeit mēs redzam ļoti skaidri kā gan kvalitatīvi, gan kvantitīvi nodrošināt labu apgādi, kas ir šeit perspektīva, kas attiecas uz lauksamnieku ienākumiem. Tas ļoti būtiski, ja to saist ar jautājumu, kas šeit ir izvirzīts, par ko ir runāts dažādās debatēs, piemēram, klimata pārmaiņa, dzīvnieku labturība, kā tas viss ietekmē naftas cenas. Ceturtais jautājums - ilgspējīgas metodas, publisks pārtiks iepirkums. Un piektais jautājums, kas varbūt ne tiešā veidā ir saistīta ar lauksamnieku ienākumiem, bet netiešā veidā tomēr tā ir saistīta. Proti, ja tiek veidot jauna praksa lauksamniecībā, kāda ir iespēja šeit noteikt ražošanas cenas reģionos un uh, šeit ir jāiesaista zinātnes atzinumi, dažādi pētniecības institūti, šeit labāk jāsaskaņo tas viss ar lauksaimniekiem, lai lauksaimniecības produkti varētu tikt atbalstīti un rastos tādi projekti, kur patiešām varētu eh, labi ražot, kur netiktu izšķērēt velti enerģija, lai tas viss būtu vērsts uz nākotni, lai varētu cīnīties pret klimata pārmaiņām un uh, visus faktorus, kas skar arī lauksaimniecību, lai tie varētu tikt ņemti vērā. Tātad šie jautājumi ir ārkārtīgi plaši. Es negribu uzreiz izvirzīt priekšlikumus. Man šķiet interesanti, lai vienkārši debatas uzsāktos, lai katrs varētu izteikties, un tad mēs varētu kopā mēģināt rast risinājumus, priekšlikumus, ņemot vērā jūsu ieteikumus attiecībā uz dažādajām sadaļām, kur ir iespējams kaut ko darīt, lai vēro, veidot Eiropas politiku. Paldies! Mulțumesc, Jose. Paldies, uh, Jose. Tad sāksim debatas. Uz jūsu sagatavotā dokumenta pamata astoņi runātāji ir pieteikušies. Garsiekungs vai Garsiekundze sāks. Paldies, priekšsēž kungs. Bovē kungas sacītais par to, ka komisija prezentē dokumentu, kas balstās uz pagātnes informāciju, bet patērētāji un ražotāji ir izteikuši savus bažas. Jums ir pilnīgi taisnības. Viņiem ir ļoti sarežģīta situācija pat labāk. Tas ir skaidrs. Jautājums ir, kā risināt viņu problēmas nākotnē. Ja skatāmies komisijas dokumentu un mūsu referenta dokumentu, tad te eh, do, eh, referents norāda uz komisijas eh, sagatavoto dokumentu trūkumiem. Kā arī uz to, ka administratīviem dokumentiem, administratīviem instrumentiem ir jātiek uzlabotiem. Pat labāk mēs vērojam lielas cenu svārstības. Patiesībā lauksaimnieku uh, pozīcijas būtu jāstiprina pārtiks ražošanā. N nelīdzsvars, kas pastāv šajā ražošanas ķēdītē, ir jāizbeidz. Bet to nevar izdarīt nacionālajā līmenī. Taisn otrādi. Pat labam ir pa daudz nacionālā šķību, un tās būtu jāmazina. Un tad ir arī ražotāji, Savienības, viņām vajadzētu būt pārliecinātām par mūsu atbalstu. Ir jāpiestrādā arī pie konkurences noteikumiem, lai tās tie atbilstu eh, lauksaimniecības nozars īpašām vajadzībām, un kas attiec uz PTO, mums vajadzīga klauzula, lai būtu tiesiskā drošība šiem līgumiem, kas ir ļoti būtiski ražotāji nākotnē. Un tad par tiešo pārdošanu vietējos tirgos, arī tas ir jāatbalsta, lai šīs tirgotāji peļņas līmeņus samazinātu un ražotāji iegūtu stiprākas pozīcijas. Lai būtu mazāk starposms starp ražotāju un patērētāju. Un mums ir jā, vajadzīga arī cenu novērošanas uh, iestāde, lai mēs varētu labāk saprast, no kurienes rodas šīs cikliskās, anticikliskās attīstības. Un tad par negodīgo praksi, jā, tiešām arī to mēs vērojam, tā nodara lielu kaitējumu, ir jāspēr pretpasākumi, lai dempinga cenas neiet plašumā. Mums jāgādā, lai patērētāji savulaiks maksātu. Patērētājiem vajadzīga arī pilna informācija, plaša informācija. Nevienmēr tas ir pat labam nodrošināts. Gal galā, kas mums ir vajadzīgs, labās prakses kodeks. Lai visi izpildītu kaut kādas minimālas normas, Nu, es domāju, ka tas būtu galvenais no EPP puses. Tas ir arī mans personiskās domas. Es esmu arī referentu vidskomitejā. Atvainojiet, ka es nevarēšu uh, būt klāt visās debatēs, bet arī vidskomitejā līdzīgas debats, kurās man noteikti ir jābūt klāt. Paldies, ka varēju izteikt savu viedokli. Paldies! Jā, es gribētu pateikties uh, referentam. Dokuments ir labs pamats ideja izstrādēji, lai uzlabotu pārtiks ķēdīt un lai varētu nodrošināt patērētājiem pieņemamāks cenas. Es vēlētos arī šeit skaidrāk, stingrāk viedoklis, lai tiktu vēl pausts eh, šai ziņojumā par to, ka ražotājiem jāsaņem saprātīgs, eh, eh, saprātīgi pēļņi, tas ir skaidrs, bet vai tas ir panākams bez cenu pieauguma, to es uzskatu par šaubīgi. Lauksaimnieku darbam ir jāatmaksājas, šīs pašas diskusijas eh, mums ir arī citās jomās. Un šeit kooperatīva ir labs risinājums, lai stiprinātu ražotāju pozīcijas. Tādējādi Eh, viņi, bet tomēr arī pastāv kooperatīvi, kas pat nespēj stāties pretiem eh, lielveikalu un varumtirgotāju varai. Kā mēs varam viņiem palīdzēt? Tālāk mēs vērojam Mēs vērojam eh, lielu cenu svārstību, īpaši attiecībā uz maksimālām cenām, uz minimālām, šeit ir spekulācijas, bet skaidrs, ka katrs arī grib pēc iespējas lētāk iepirkt, un tas ir brīvā konkurence nenovēršama. Manuprāt, nav arī skaidri definēta pārstrādātāju loma. Lielie tirgotāji parasti uh, iepērk tieši no ražotājiem, un arī tas būtu vēl jāņem vērā. Paldies! Paldies! Smiths kungs, lūdzu. Priekšsēž kungs, paldies. Es nebiju iemidzis Nikolson kungs es pazudu tulkojumā vai šajā ziņojumā, un es tikai varu savu grupas kolēģi uzslavēt, ka viņš to ir sarakstījis. Un mēs pagājušajā pirmdienā diskutējām par to, ka mēs visi nobežījušies par šo jautājumu, un mēs piekrītam komisijai attiecībā uz pamat pieeju šim jautājumam. Viedokļu netrūkst, bet aktivitātes trūkst. Uh, Šajā komitejā un parlamentā ir apstiprināti daudz ziņojumu par šo jautājumu, bet joprojām nekas tā īsti nav noticis eh, Eiropas līmenī. Un lai informētu kolēģis, mēs šajā komitejā apstiprinājām ziņojumu, kurā tieši bija runa par cenām, par peļņas līmeņiem, parlaments to apstiprināja 1,5 miljonu eiro gadā tika atlicināt mērķiem. Tas ir pilotprojekts, un es gribētu jautāt komisijai, kas tad īsti ar to ir noticis. Tātad te ir runa par 1,5 miljoniem, kam mēs bijām atlicinājuši cenu novērošanas iestādēji. Un kas ar to ir noticis? Paldies! ja arī es nebiju iemidzis, jau te izskanēja. Šajā komitejā mēs gadiem ilgi esam diskutējuši, mēs esam uh, pēluši lielveikals, lielos globālus uzņēmumus, visus, bet ko tad mēs īsti esam panākuši, ko mēs esam paveikuši? Visnopietnākā problēma, kas skar ražotājs un arī pārstrādātājs, ir cenu svārstīgums un arī naftas cenu pieaugums, kas e, lauksaimniecisko ražošanu krietni viens sadārdzināja. Un gal galā arī šīs augstākās cenas izjūta patērētājs. Tas ļoti skaidri parādījās nesenajā pienražošanas eh, sektora krīzē. Eiropa ārkārtīgi lēni rēģēja uz šo krīzi. Un tas bija patiesībā kauns. Ja mēs gribam, lai kāds mūs ņemtu nopietni, tad mums ir ātrāk jārēģē uz šādu veidu problēmām. Tagad mēs gatavojamies reformēt atbalsta pasākums ražotājiem. Bet mums ir jāsaprot, kas tad ir šīs minimālās cenas. Es negribu teikt, ka mums ir pilnīgi jā, jāvada tirgus, jākontrolē tas, bet mums ir vajadzīgs kaut kādas minimālas cenas. Nu jā, mums visiem patīk uzbrukt lieliem lielveikaliem, lietotājiem, protams, politiķiem viņus kritizēt ir viegli, bet viņi ir ļoti vareni, viņi ir ļoti slīpēti, viņiem ir liela finansiāla vara, viņi strādā viens preti otram, lai iegūtu tic daļu, un tad. Divi litri uh, piena par divām mārciņām tiek apvienotā karalistē pārdod, vai pat mazāk, un kā var ar to sacensties, ūdens maksā divas mārciņas. Tātad ūdens jau dārgāks par pienu vietām. Realitāte ir tāda, ka ražotāji ir lielie zaudētāji. Lielveikali nāk pie ražotājiem Un gal galā lielais eh, cietais arī vienmēr ir, ražo, eh, ir patērētājs. Tātad buvē kungs. Uz šīm problēmām mums jākoncentrējas, bet viena lieta, uz ko Eiropas lauksaimnieki raugās, es nezinu, vai risinājums būtu Eiropas līmeņa ombuds vai nacionāli ombudi, bet mums ir jānodrošina līdzsvars, lai katrs saņemtu taisnīgu daļu šajā, šajos ienākumus ražotājs, pārstrādātājs un arī pārdevējs. Un arī patērētājiem tam visam jānāk pa labi, jo viņam ir vajadzīga laba pārtika par cenu, kas ir viņam pieņemam, bet kas ir ražot pieņemamā veidā arī. Jā, nu paldies! Paldies, nākamā runātāja būs Morvai kundze. Paldies, priekšsēd. Arī es gribētu piekrist tiem, kas Žoze Buvē kungu slavēja par lielisko darbu. Un es gribētu vērst uzmanību uz to bijušiem sociālistu vai komunistu valsts stāvokli, jauno dalībvalsts stāvokli. Ne visi esam vienādā stāvoklī, bet savā Ungārijā es varu teikt tā, ka lauksaimnieki ir vēl vairāk pakļauti globāliem uh, spēlētājiem pārtiks tirgu, kas negodīgi izmanto savu vāru pilnīgi neregulētā tirgu, kur viņi ir uzsākuši savu darbību. pēc tam, ka komunisms ir sabrucis, viņi uzskatīja, ka viņi neva, nedrīkst, tātad jaunās dalībvalsts nedrīkst e, brīvo tirgu traucēt, bet patiesībā šie lielie globālie spēlētāji tiek atbalstīti. Nav vienlīdzības, un no tā cieš ražotāji, lauksaimnieki. Mēs esam pazaudējuši patiesībā savu pārtiks pārstrādes sektoru, to ir iegādājušies ārzemnieki, cukuru pārstrāde vairs neeksistē, ārvalstu investori ir uzpirkuši rūpnīcas un tad tās aiztaisījuši ciet, jo patiesībā viņi tikai gribēja tirgu nopirkt. Ko no tā viss secināt? Turpinot šo diskusiju un pieņemot pēdējos rekomendācijas, jāņem vērā arī šo valstu situāciju. Es gribētu arī eh, jums piedāvāt sagatavot Ungārijas tādu kā pētījumu par Ungārijas situāciju, uzaicināt Ungāru lauksemnieks, ražotājs, lai tie mūs informētu par savu pieredzi. Un to visu mēs. Uh, referentam, tad tālāk nosūtīsim līdz 4. mājām. Paldies! Paldies, nākamais Dorfman kungs. Paldies, priekšsēd. Paldies referentam par ziņojumu. tiešām jautājums ir ļoti centrāla nozīme lauksaimnieku ienākumu viedokļu raugoties. Daudzos Eiropas reģionos, daudzos Eiropas valstīs konkurences padomes nav padarījuši savu darbu attiecībā uz lielveikariem. Brīvais tirgus te patiesībā neeksistē, ir oligopoli radušies, tirgotājiem, lieltirgotājiem ir pārlieka vara, nav vairs nodrošināts līdzsvars starp ražotājiem un tirgotājiem. Risinājums noteikti nav vienkāršs. Komisijas piedāvājumi, manuprāt, nav sevišķi augstvērtējumi, jo labās gribas akcijas attiecībā uz milzīgiem lieltirgotājiem man šķiet e, velti pūliņi. Vēl vienu es gribētu piebilst, kas šajā sakarā, manuprāt, ir diezgan svarīgi. Proti, tirgotāja tendence uh, izvirzīt pašiem tādas kaut kādas normas, kas ir galīgi patvaļīgas. Piemēram, attiecībā uz pesticīdiem. Un to pārdevēji paši patvaļīgi izdara, un tas ir negodīgi pret ražotājiem, tas arī gal galā koptirgi Eiropā grauj. Par to arī būtu jādomā, kā tam stāties pretīm. Paldies! Paldies tagad Tabaidi kungs. Paldies, priekšsēž kungs. Es vēlētos kolēģis lūgt pa daudz nevienkāršot situāciju. Tātad paldies referent kungam. Un kas attīts uz vienkāršošanu? Es varu piekrist Nikolson kungam. Mēs dažreiz par daudz vienkāršojam situāciju, kas īstenībā ir sarežģītāka, piemēram, par lielveikaliem. Lielveikals starp, savstarpējā konkurence dažreiz arī pozitīvi iedarbojas, kā piemēram Nikolson kungs sacīja. Bet šeit ir sarežģīti jautājumi, kā mēs varam regulēt tirgu, koptirgs apstākļos, piemērs, ražotāja horizontālā integrācija. Šeit ir ļoti tāda smalka atšķirība starp kārteļiem, oligopoliem un ražotāja horizontālo sadarbību. Arī šis jautājums vēl nav atrisināts. Es jums un komisijai vēl piekrīst, ja jūs sacījāt, ka Arī vertikālā integrācija ļoti nozīmīga. Un Bovē kungs, paldies, ka jūs šo jautājumu pacēlāt. Ir liela atšķirība starp centrālo un austrumu Eiropu un pārējām valstīm. Galvenā atšķirība ir tāda, ka nav vertikālās integrācijas. Populistiski vai nacionalistiski vai šovinistiski mēs varam apgalvot, ka ārzemnieki, mūsu ražotnes, mūsu uh, pārtiks rūpniecība ir uzpirkuši, lai nopirkt šo tirgu. Bet tas tikai daļai ir patiesi. No otras puses, lauksaimniekiem ir tās pašas problēmas. ar citiem tirgotājiem, kuros ražotājiem nav nek, uz kuriem ražotājiem nav nekāda ietekme. Dānijā ir četras cūku kautuves un cūku ražotāji, cūglies ražotāji ir šo kautuvju līdzīpašnieki. Mums centrāla un austruma Eiropā tā ir liela problēma. Neskatoties uz to, vai kautuves īpašnieks ir Ungārs vai ārvalstnieks. Jebkurā gadījumā lauksaimnieki nav šo kautuvju līdziepašnieki. Un ir skaidrs. Protams, lielveikals mēs varam kritizēt, bet mēs esam gūši tādu pieredzi jaunajās dalībvalstīs, ka lauksaimnieki negrib sadarboties Es arī esmu laucinieks, tādēļ arī es uzskatu, ka man ir tiesības kritizēt lauksaimniekus. Kādēļ mēs, piemēram, neizmantojam iespējamību kooperatīvus veidot? Kovāčkungs, mūsu jaunais komisārs, izvirzīja lokālos tirgus uzmanības centrā un piekrīt viņam. Tas ir labs piemērs. Un noteikti ir arī citi labi piemēri, kas būtu jāmin, piemēram, Francija, Valonijā. Mēs veicām izpētes braucienu uz Valoniju. Tur tikāmies ar uh, asociāciju, kas informē lauksaimniekus par iespēju pārdot savus izstrādājumus turpat Uh, lauksētā ir daudz iespējas. Bet šis jautājums ir jādiskutē vēl dziļāk, plašāk. Tas ir pretrunīgs sarežģīts jautājums, un paldies tomēr vēlreiz par jūsu darbu. Paldies, priekšsēd. Es gribētu pateikties Žozē Bovekungam, viņš ir ļoti centīgi strādājis bet laikam jums ir līdzīgi, jūs esat līdzīgā situācijā kā es. Īsti risinājums mēs šeit neredzam līdz šim, diemžēl. Vācijā 60. gadu beigās attiecībā uz studentu nemieriem bija tāds teiciens. Iedomājieties, ka ir karš un neviens nedodas turp. Šodien es varētu teikt, iedomājieties, ka ir liels pārtikas uh, lielveikali, un neviens tur neiepērkās, bet diemžēl tā nav. Kāpēc mazie veikali ir spiesti bankrotēt un aizklapēt savus veikalus, un kādēļ lielveikali arvien spēcīgāk kļūst īpaši Vācijā? Tādēļ, ka patērētāji tā eh, izlemj, to es negribu nevienu kritizēt, bet tā ir eh, īstenība, ja neviens neiepērtos lielveikalos, viņi neeksistēto. Mana sievas māte pat e, bija šāda maza ciema veikaliņa īpašība, bet 70. gados e, viņai nācās veikaliņu aiztaisīt tādēļ, ka cilvēki e, ar mašīnu brauc uz lielveikliem. Un pat uh, lauksaimnieki pērk lielveikalā savus pārtika, nevis mazajos pārtikas vietējos veikaliņos. Diemžēl šeit ir problēmas kuras nav tik viegli risināt. Es kopš vairāk nekā 15 gadiem esmu viens liels eh, piena eh, saimnieku asociācijas eh, priekšsēdis, tāpat kā mūsu ungāru kolēģis, un 5000 zemnieki ir īpašnieki, un mūsu valdē ir zemnieki, neviens cits. Mēs savu laukstrēmnieku izstrēmus pārdodam pēc iespējas labāk, un mēs gūstam peļņu. 0,02%. Mazāk nav iespējams. Citādāk mums nebūs paškapitāla. Un tomēr mēs tikai nedaudz augstāku cenu varam maksāt kā kurenti. Tādēļ, ka mums ir jāievēro konkurences apstākļi, un te arī ir interesanti skaitļi. Mums ir uh, apmēram miljārda eiro apgrozījums, tūkstoši miljonu Un mums ir uh, augstvērtīgā piena un pienistrājuma produkti, uh, bet šeit mēs tikai 50 miljonus varam pārdot. Diemžēl vairāk nevar. Mēs labprāt 900 miljonus pārdot šajā jomā, bet diemžēl tirgus nepieprasa šos produktus. Patērētāji ne, nav gatavi šo cenu maksāt. Mēs varam saviem, mēs varētu tad maksāt saviem lauksainiekiem 5 vai 10 centus vairāk par litru. Tā mums ir biojoma, bioloģiskā pārtika 30 miljonu tad mēs drusku vairāk maksājam, bet daudz vairāk arī nevar tirgu. Tātad mums ir milzīga problēma, ka lielie apjomi tos uh, pērk patērētāji lielveikalos. Un te no Eiropas līmeņa ir jārūpējas, ka maksājumi mērķi tik noteikti. Dažreiz mēs tikai pēc simts dienām vai vēlāk saņemam savu naudu arī e, lieltirgotāju pašu mark, e, e, brendi, zīmoli ir liela problēma. Ja mēs taisni piegādājam lielveikaliem, tad mēs kļūstam, nonākam pilnīgi viņu varā. Tad šī, šī sarakstu veidošana Es to jau Vācijas Bundestagā par mafijas nodevu esmu. Reketu esmu nosaucis 200 tūkstoši eiro jāmaksā. Pēc gada jūs tiekat izmests, tādēļ, ka cita e, slauk, pienslauce ir šo cenu e, samazinājuši. Tā tad ir jārod risinājumi, kā mēs ražotāju daļu šajā e, pārdošanas cenā varam palielināt. Ja kādam ir idejas, esmu ļoti atvērts paldies Desa kungam. Nākamos runātājs gribu aicināt izteikties ļoti kompakti, nevairāk kā pusotru minūti, jo pēc tam mēs vēl gribētu uzklausīt arī komisiju Dandes kungs lūgts. Paldies! Mēs runājam par vienu no smagākajām lauksaimnieku problēmām, kas skar arī patērētājs. Savā runā koncentrēšos uz vienu jautājumu. Komisijas prāti ir trīs struktūrālie trūkumi - patērētāja cena, atšķirības un ražotāja, no ražotāja cenām. konkurences nefunkcionēšana, arī sarunu vešanā nevienlīdzīgā pozīcija, pušu nevienlīdzīgā pozīcija. Un šīs struktūrālās vājības ir jārisina pa vienam, katra atsevišķi. Lokālie tirgi būtu jāveicina, lokālie tirgošanas indikātori, kas nāktu par labu ražotāju interesēm. Un patērētājs ir labāk jāinformē par izvēlēto produktu. Konkurences struktūras. Man šķiet, ka mums vajadzētu šeit no komisijas puses dažādos regulējums restruktūrizēt lai iegūtu lielāku caurskatāmību. Tas būtu arī gan ražotāju, gan patērētāju interesēs. Arī ražotāju pozīcijas sarunās ir jāstiprina. Par to mēs visi esam viensprāts. Bet to var izdarīt tikai tad, ja mēs izvērtējam līdzinējo pieredzi. Šai analīzē ir jābūt eh, rūpīgai un precīzai. Kāpēc līdz šim ir eh, izgājušies mēģinājumi šo līdzsvaru atjaunot sarunās? Sikerska kungs lūdzu. Jā, lauksemnieciskais tirgs eh, nedarbojas tā, kā tam vajadzētu Tāpat ēna, kas finanšu tirgu ar bankām. Jauni risinājumi, jaunas uzraudzības iestādes, kā G20 eh, to prasīja eh, attiecībā uz finanšu iestādēm, nu ļoti līdzīga situācija arī lauksaimniecības politikas jomā, kas attiecības uz šo tirgus vadību, kas attiecas uz lauksaimniecību. Tā ir 15% no ražošanas, tātad valsts vai savienības iejaukšanās ir nepieciešama. Ražotājs sektors ir ļoti saskaldīts, pārtiks pārstrāda arī fragmentarizēta, ir lieli uzņēmumi, ir maz uzņēmumi, bet lielie ir ļoti dominējuši. Un tagad mēs runājam par mazo vidējo uzņēmumu atbalstīšanu. Bet kā mēs mazos lauksaimnieks atbalstīsim? Tas ir ļoti būtisks jautājums eh, KLP nākotnē. Paldies! Un eh, tagad dod vārdu Alvares kungam lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs! Ir jau taisnība tiem, kur apgalvo, ka šai problēmai šobrīd ir tik sakāpināta interese, ka atrasināt to varam tikai kopīgiem spēkiem. Visus mūs ietekmē tie iepriekšējie lēmumi, kur ir pieņemti šajos jautājumos, un, protams, ka mēs vēlamies redzēt tādu cenu produktiem, lai to audzēšana apmaksātos. Mēs esam novērojuši pēdējo 20 gadu laikā būtiskas cenu pārmaiņas, ir pilnībā mainījusies pārtiks produktu ražošanas un piegādes ķēdīte. Un pārtiks ražotāji ir kardināli mainījušies, ir parādījušies supermarketi, lielveikali un arvien vairāk pārdevēju iespējas koncentrējās vienu uzņēmumu rokās. Jautājums par to, ko darīt sabiedrības pārtiks ražošanā, ir būtisks. Kā cīnīties pret problēmu? Protams, ka tirgus ir laba lieta, un mēs iestājāmies par brīvu tirgu, jo tirgus nodrošina efektivitāti, pārskatāmību, un tas nodrošina arī zemākas cenas gala pircējām. Un tomēr, ja mēs vēlamies redzēt tirgū tādas prakses, kuras nāk par labu konkurencei, tad mums ir jāpadara nelietīga konkurence neiespējama. Nevar ļaut karteļiem vienoties, vai tas būtu ražošanas fāzē, vai pārdošanas fāzē, vai starpnieku fāzē. Ja mums tas neizdosies, tad pārējie ķēdes posma ienākumi tiks būtiski izkropļoti, proti ražotāji, uh, zaudēs, un, protams, ka gala beigās maksā patērētājs. Es domāju, ka tā arī ir lielākā problēma. Kā nodrošināt to, lai mums būtu instrumenti, kur nodrošinātu pārskatāmību, pāredzamību, un varbūt, ka vajadzētu izveidot tādas iestādes, kuras uzraudzītu šo ražošanas ķēdi. Jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts. Lielākas lielveikalu ķēdes būtisku uzmanību pievērš šim jautājumam. To mums vajadzētu atcerēties. Mums ir nepieciešams būt pārliecinātiem, ka mums ir pilnīgi skaidrs skatījums uz piegādātāju un apgādes ķēdēm, lai nebūtu tā, ka kādam izveidojas tik vadoša pozīcija, ka viņu apdraudēt vairs nevar neviens. Ķēdēm ir jābūt godīgām gan ražotājiem, gan attiecībā pret klientiem. Tarabēlis kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Vispirms es eh, vēlētos apsveikt referentu ar šo sagatavoto ziņojumu. Komisija sagatavos eh, labāku ražošanas ķēdīti, un eh, tomēr tas būtu tikai godīgi attiecībā pret ražotāju, ja cenas pieaugt arī viņam, jo tieši tur šī robeža starp izmaksām un ieņēmumiem ir ļoti neliela. Tātad komisijai būtu jāņem vērā savā priekšlikumā vairāk citi momenti. Vajadzētu runāt arī par cenu uzraudzības dienestu, mēs runājam par ražošanu, mēs runājam par apgādi, uh, Mēs runājam par apgādes ķēdēm, kurām nav skaidri izteikta stratēģija. Ražotājiem ir ļoti lielas problēmas. Par tām mēs dzirdējām jau Ungārijā. Un eh, Ungārijā ir konstatēts, ka lielākā apgādes ķēde sastopās ar eh, būtiskām grūtībām. Piemēram, Kora vēlas, lai viņu lielveikalos pārdotie āboli būtu vietēji audzēti, bet, protams, ka lielveikali un arī starpnieki mēģina pēc iespējas padarīt, sam, padarīt mazāku ražotāju ieņēmumu un vinnestu. Katrā ziņā sarunvedēju pozīcijas nav vienādas. Atcerēsimies, ka mēs arī vienmērīgi nesadalām uzmanību. Bieži vien ir tā, ka piena krīzes gadījumā mēs runājam tikai par piensaimniekiem, graudu krīzes gadījumā tikai par graudiem, bet e, mēs aizmirstam kopsakarības. Mēs nedrīkstam aizmirst arī pārtiks apgādes ķēdi, un to arī gribētu pateikt. Prieksēdētājs, paldies! Un tagad dod vārdu Jārkungam. Paldies, priekšsēdētājs, gribētu teikt Vēlreiz paldies referentam, jo tā ir ārkārtīgi būtisks tempa, ko mēs šeit runājam. Un es gribētu pateikt, ka mums, protams, ka mums uh, ir nepieciešami lauksaimnieki, ražotāji, kā vienība šajā kopumā. Arī Vācija ir bijusi ļoti ilga diskusija ar pārdošanas ķēdēm, pārdošanas ķēdes ir nepieciešamas, bet pārdošanas ķēdes arī saka, ka viņi saskaras ar uh, problēmu, ka ja cenu samazina, tas bija arī piena gadījumā tā, un ir pietiekami daudz tirgus dalībnieku, kas ražo uh, pienu, tad tam ir jāatbilst tirgumu, tā argumentē veikali. Ražotāji ražoja vēl vairāk piena, Un tas īstenībā bija pretrunīgi. Ir, mums jārada mehānismi, godīgs, uh, godīga konkurence, uh, un nevis ar šādiem sarakstiem strādā, bet ir lauksaimnieki jāsniedz alternatīvas iespējas, bet ir jārada arī mehānismi, lai lauksaimnieki šajā tirgus ekonomikā varētu tiešām būt kā pilnvērtīgi partneri, lai viņi varētu spēlēt līdzi. Jo pārdevēji jau rīkojas saskaņā ar tirgus likumiem un es domāju, ka viņiem tas ir ļoti svarīgi. Mums ir jāņem līdzi šajā spēlē arī lauksaimnieki, lai viņi varētu pilnībā iesaistīties visā. Paldies! Paldies! Un priekšpēdējais runātājs Egenkungs. Paldies! Kā šeit pieminēja vertikālo integrāciju, un es vēlētos jums minēt kliedzošu piemēru, jo es tajā esmu personīgi iesaistīts, un tā ir tā saucamā brīva augošo vistu olu industrija. Uh, Viņi pat nemēģina savus olas pārdot lielveikalos, viņiem ir ļauts pārstāvjiem noteikt, kādas ir šīs cenas. Un mēs e, nevaram starpniekus vainot it visā. Protams, ka e, tas, kas e, ražo, piemēram, viņš nevar katru dienu skraidīt pa restorāniem vai lielveikaliem, mēģināt kaut ko pārdot. Tas ir atļauts, bet viņi to nedara. Un tomēr, ja kāds pārdevējs, ja, ja, ja šie starpnieki, šie lielās vairumtirniecības bāzes, uh, iepērk vairāk olas nekā viņi var pārdot, tad viņi šīs olas nevis samazinot cenu ielaiž pārdošanas ķēdē, bet gan viņi tās sasaldē un tura pat gadiem. Tātad cena turās stingra, kaut arī varbūt ola ir tā, ka tajās var noslīgt. Varbūt, ka mm, ir lielās lielveikalu ķēdes un mēs e, šeit iepērkam e, lielveikalu ķēdes piedāvā vienas specifiskas vistu šķirnes olas. Un eh, tagad eh, viņa runā par tā saucamajām laimīgajām vistiņām, kuras staigā pa pļāvu ar palmu kokiem vai viskaut ko, un viņi par šīm laimīgajām vistiņām pieliek klāt 20 centus par 10 olām. Un, protams, ka eh, neviens Eiropas Savienības institūts neiejaucās tajā, ka lielveikali šādā veidā paceļ vienkārši cenas. Protams, ka mēs nevaram kaut ko uzspiest pretī kaut ko neprasot. Mēs zinām, ka lielveikali drausmīgi daudz ko nosaka, un eh, jā, mēs nevaram ietekmēt arī brīvaugošo vistu industriju. Valdība arī tur neiejaucās. Paldies, turpina prieksēdētājs Vainovska kungs. Paldies! kas eh, man nepatīk visvairāk, ir sekojošais. Tās cenas, kuras tiek piedāvāts ražotājam, samazinās, kamēr gala produkts lielveikalā tiek pārdots vismaz par to pašu cenu kā pirms tam, ja ne pat lielāku. Tas nozīmē, ka ražotāja vieta pārtikas apgādes ķēdē pasliktinās ik stundu principā. Mēs runājam par būtiskām lielveikalu ķēdēm, un mēs runājam par savu veidu karteļiem un vainojam visā viņus. Viss ir vienasprāts, jā, tas ir lielais melnais vēlns, bet patiesībā ir vairāk jautājumu nekā risinājumu vai atbilžu. Protams, ka šīs pārtiks apgādes ķēdes iespējams izmanto nelietīgu praksi, bet tas arī ir viss. Mēs par to runājam. Varbūt, ka risinājums būtu gan horizontāla risinājuma meklējums, proti starp pašiem ražotājiem, lauksaimniekiem, gan arī vertikālā vertikālā virziena risinājums, kā arī pārtiks pārstrādes iesaistīšana. Kā mēs varam cīnīties pret lielo ķēžu spēku? Ja mēs to nedarīsim ar ļoti lielu, ar ļoti lielu armiju, tad diez vai mēs kaut ko panāksim. Jā, mums ir varbūt vairāk juridiski instrumenti, kā saukt pie disciplīnas lielās ražošanas ķēdes. Un tad ik viens domā, jā, radīsim vēl vairāk šo juridisko instrumentu, bet kādus tad? Kādus? Kā jau teicu, ir vairāk neatbildētu jautājumu, ir, protams, daži risita, risinājumi, kā piemēram maksimālais pievienotās peļņas griesti un līdzīgi, bet ir vairāk virkni valstu, kurā tiek diskutēts par šiem jautājumiem. Un līdz ko par to sāk diskutēt, tā parādās milzīga pretestība priekšsēdētājs. Nākamais runātājs, paldies! Jā, Pārskatāmība. Es uzskatu, ka tas ir šā dokumenta kodolvārds. Ja mums neizdosies ieviest pārskatāmību, tad arī nekas cits neizdosies, bet, protams, ka grūti ir šajā tirgu strādāt tādos apstākļos, kā pārtiks tirgus ir organizēts. Varbūt, ka mums ir jāpārskata struktūra, jeb, teiksim tā, jāpaskatās uz struktūru no cita redzes viedokļa. Uh, Tātad skatīsimies ne tikai uz lielveikaliem, skatīsimies arī uz cenu noteikšanu pārtiks produktiem. Tā saucamajos nišu tirgos un nišu jomās ir ļoti specifiski apstākļi piemēram, ir notikusi kapitāla koncentrēšanās, un šī kapitāla koncentrēšanās noved pie jauniem uzdevumiem lielie lielveikali pieprasa arī milzīgus piegādes ceļus. Tas rada jaunas darba vietas, jaunus darba vietu nosaukumus, un ir vesela virkne datu, kuri ir jāpārstrādā kā tādai virtuālai vienībai šim lielveikalam. Ir ārkārtīgi daudz mazo un vidējo uzņēmumu, kur saskarās ar lielajiem un kuriem ir grūtības pieņemt šo jauno, es pat gribētu teikt, domāšanu. Daudzi mazie un vidējie uzņēmumi jau tradicionāli ir piederējuši ģimenēm, un varbūt, ka struktūra mums būtu jāpārskata. Prieksēdētājs? Paldies! Un tagad Lontēru kungs no komisijas lūdzu dod jums vārdu par to, ko tad darīt. Paldies, prieksēdētāja kungs! Ņemot vērā to, ka mums jau ir beidzies sēdes laiks, es vēlētos izmantot man doto iespēju un pateikties referentam. Es vēlētos pateikties Bavē kungam par šo darba dokumentu, un kā jau darba dokumenta nosaukums rāda, tas ga tā galvenais nolūks ir veicināt un radīt debates. Vēlētos pateikties visiem parlamenta deputātiem, kur piedalījās šajās diskusijās. Mums komisijai ir ļoti interesanti redzēt, ka pēc divu gadu darba un pēc trīs paziņojumu pieņemšanas beidzot šobrīd parlaments šo jautājumu ir pacēlis pavisam jaunā gaismā sadarbojoties ar padomi. Pirmajā lasījumā darba dokuments tika izskatīts un parādījās ļoti daudz interesantu priekšlikumu. Jebkurā gadījumā dokuments ir stipri ambiciozs, runa iet par komunikāciju, un es domāju, ka šie, šā dokumenta nosaukumu nevajadzētu likt ziņojums, tas ir daudz lielāks, plašāks, un es ar referentu kontaktēšos tuvākajās dienās, un tad mēs to sīkāk diskutēsim. Es atbildēšu uz jautājumu, kas man tika uzdots eh, tieši, tas bija Smita kungs. Tātad par finansējumu, kurš no komisijas puses tiek atvēlēts tā saucamās cenu uzraudzības dienestam. Un, uh, Paldies parlamentam, tā bija parlamenta iniciatīva izveidot šādu cenu pie, pieliktās vērtības dienestu. Šobrīd mēs esam apkopojuši datus un analizējam tos, un šobrīd, jā, protams, mēs iestājamies par šādu datu apkopošanu, un mēs mēģinām sadarboties arī ar Eirostatu Mēs nevēlamies uzsākt pētījumu, izmantot nodokļu maksātāju naudu šā pētījuma finansēšanai un iegūt datus, kas jau ir pieejami Eurostatam. Līdz ar to Eurostat, kurš nodarbojas tieši ar pārtikas produktu cenu datu apkopošanu kopš oktobra, mēs mēģināsim iegūt šos datus no Eurostat un tad izvērtēt tos visos šajos griezumos - ražotājs, starpnieks, pārtikas ķēde, lielveikals U un tā tālāk. Paldies par jūsu uzmanību! Mulțumesc comisiei. Uh vă aduc aminte că... Paldies! Paldies! Es e, vēlētos tikai pateikt, ka rītā mēs sākam šeit pat, šajā pašā zālē, pulkstens 9.30, bet koordinatoriem 9. Un rītā vakarā mēs tiekamies zālē 2Q2. Paldies visiem, visiem, visiem, paldies tulkiem un jaukiem visiem vakaru!